Tādējādi liekam šo jautājumu uz balsošanu. Kas ir pār priekšlikuma pieņemšanu? Paldies. Kas ir pret? Paldies. Priekšlikums ir pieņemts. Un balsojums tiek atlikts uz nākamo plenāru sesiju. Tādējādi darba kārtība ir pieņemta. Tālāk vēlos jūs informēt, kā ārkārtas uh, ietvaros. Īpaši es gribu norādīt to, ka sveicu eh, šeit Panāfrikas parlamentā vicepriekšsēdētāju Marīmu Banī, kuri kopā ar mums sēžu zālē. Druga wiceprzewodnicząca Parlamentu Panafrykańskiego oraz przewodnicząca. Otra Panafryks Parlamenta wice priekšsēdētāja un priekšsēdētāja attiecībām ar Eiropas parlamentu. Abas, abi parlamenti cieši sadarbojas. Un jūsu klātbūtne mūsu sesijā ir liels notikums. Es gribētu jums pateikties šodien par uh, jūsu uzaicinājumu izteikties Panāfrikas parlamenta plenārsēdē. Diemžēl es nevarēšu tajā piedalīties, bet es jums nosūtīšu šajā sakarā vēstuli. Esmu pārliecināts, ka mēs vēl līdz tam varēsim tikties, un es jūs vēlreiz sveicu mūsu vidū. Un tagad sakskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie padomes un komisijas paziņojumiem. Par Eiropadomas gatavošanos es gribētu mūsu vidū sveikt eh, Eiropas komisijas priekšsēdētāju Barrosu un Diego Lopesu Garridu, eh, kurš pārstāv padomi. Un tagad ministra kungs eh, padomas vārdā uzsāks mūsu debatas. Es dodu jums vārdu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šajos mēnešos 2010. gada sākumā vērojam ārkārtīgi spēcīgu dinamiku Eiropas Savienībā. E, kurus kārus visspēcīgākā ekonomiskā krīze, kādu mēs, ar kādu mēs esam saskārušies pēdējo 80, 80 gadu laikā. Un tajā pašā laikā, stājoties spēkā jaunam līgumam, Lisabonas līgumam, stājoties spēkā jaunām institūcijām un tajā pašā laikā veicot ekstensīvu mūsu ekonomisko sistēmu pārkāp, pārkārtošanu. No. E, tas viss notiek vienlaicīgi reaģējot uz nozīmīgiem izaicinājumiem, nevienmēr vislabāk sakārtotajā veidā, e, tajā pašā laikā saskāroties ar problēmām, piemēram, Grieķijas finanšu sistēmā, bet Eiropa reaģē uz šo situāciju veidojot jaunus ekonomiskās politikas instrumentus visās dimensijās. Tāpēc dažkārt aiz kokiem mēs varbūt nesaskatām mežu, taču mums ir jāveido jauns veids, kā mēs skatām 21. gadsimta ekonomiku un jāveido eiropeiska pieeja. Eh, tā tas vēl tika tād, kād vajadzēja meklēt atbildes uz eh, vissmagāko krīzi, kad bija nepieciešams injicēt valsts naudu, lai reaģētu uz šiem notikumiem. Tā tas notika, risinot eh, un veidojot pilnīgu finanšu sistēmas pāraudzības reformu. Tā tas notiek, risinot ekonomisko politiku koordināciju un komisija ir apstiprinājusi, ka nāks klājā šajā sakarā priekšlikumu lai varētu koordinēt ekonomiskās politikas, it īpaši Eirozonā, un arī tiek veiktas skaidras mērķiecīgas Eiropas Savienības darbības, lai varētu sniegt atbalstu Eirozonai. Politisks kompromiss, kas ir pieņemts, lai varētu konsolidēt eiro stabilitāti. Un šajā darbība kopumā ietilpst vēl viena, kas ir pieeja jaunai e, izaugsmes un nodarbinātības veidošanās stratēģija, kas ir centrālais tēmats Eiropā domē šonedēļ. Stratēģija, kas E, ir tikusi attīstīta un pausta no Eiropas e, komisijas puses 3. marta dokumentē un kas e, tiks pētīta no valstu valdītu vadītājas puses pavasar padomē galvenokārt no strateģisko mērķu puses, tādu strateģisko mērķu puses, kuras Eiropas komisija savā dokumentā ir norādījusi kā nodarbinātību, investīcijas attīstībā, E, klimata pārmaiņu jautājums, enerģijas jautājums, izglītības jautājums un cīņas pret nabadzību jautājums. Tāpat arī Eiropas padome. Eiropa padome risinās pārvaldības jautājumu. Pārvaldības jautājums, kas mūsuprāt ir viens no trūkumiem tā saucamajā Lisabonas stratēģijā. Pārvaldības jautājums, kas ir jābalstās uz uh, Eh, Eiropadomas politisko vadību un darbībām no komisijas puses, uzraudzību no dalībvalstu puses eh, attiecībā uz pieņemtajām saistībām. Ar eh, pilnīgi dabisku, ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu un visām Eiropas institūcijām. Tas ir mērķis šīm, šai Eiropadomē, kas sanāk šajā, šīs nedēļas beigās ir ļoti svarīgi jautājumi, kā es minēju, tā izskaitā cīņa pret klimatu pārmaiņām, kurā mēs vēlamies paturēt Eiropas eh, Savienības vadību cīņā pret klimatu pārmaiņām. Eiropas Savienībai ir jābūt šajās vadošajās pozīcijās un ir apņemšanās, kas ir eh, norādīta Eh, kas tiks norādīts šajā Eiropa padomā, padomē, kurā tiks kvantitatīvi eh, pausta šāda apņemšanās ar konkrētiem mērķiem un apņemšanās no attīstīto valstu puses, lai šīs valstis varētu sadarboties ar eh, tām, kas vēl nav sasniegušas šādu attīstības lī, līmeni lai varētu sasniegt vislabākos rezultātus Kankunas konferencē, kurā, atkārtoju vēlreiz, Eiropas Savienībā ir jāpatur spēkā savas vadošās pozīcijas un nolīgumi, kas eh, tika panākti Kopenhāgenā, mūsuprāt nepietiekami, eh, tie varētu tikt virzīti tālāk. 27 valstu Eiropa pilnībā piekrīt šiem mērķiem un vēlas virzīt tālāk eh, saistības, kas būtu juridiski saistoši, lai tās varētu panākt Kankūnā, Meksikā. Tas ir viens no ļoti būtiskiem tematiem, kurus skatīs valstu valdību vadītāji un arī ir iespējams atkarībā no tā, kas, kad notiks tiks šie jautājumi skatīti, tas veids, kā tiks Eh, skatīt krīzes jautājumu, Grieķijas jautājums, eh, finanšu situāciju Grieķijā un refinansēšanas jautājums valsts parādam Grieķijā, bez eh, šaubām šis jautājums arī tiks skatīts, jo nav nekādu šaubu, ka tas piedar pie politiskā kompromisa, kuru pieņēmusi Eiropas Savienība valstu valdību līmenī. Politiska apņemšanās sniegt atbalstu eirozonas finanšu stabilitātei. Un tādējādi ir nepieciešams pieņemt konkrētus pasākumus, lai šī finanšu stabilitāte varētu tikt uzturēta. Tas ir princips, kas būs kā sarkanais pavadienis e, šajā eiro padomē šīs nedēļas beigās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! par uzstāšanos padomis vārdā. Paldies, ministra kungs. Un tagad vārds eh, priekšsēdētājiem Barozo kungam. You, uh, Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Ir eh, tik tiešām lieliski iespēja un saulēcīgi iespēja šodien, dienu pirms eh, sanāko papavasara Eiropā domē, uzstāties jūsu priekšā. Mums ir ļoti izaicinoši pienākumi šobrīd, lai Tāpēc ir nozīmīgs Eiropas parlamenta atbalsts, un tādēļ es gribētu pateikties un sveikt parlamentu pār rezolūciju par Eiropas 2020 stratēģiju, kas tika pieņemta Strasbūrā pirms divām nedēļām un kas guva plašu atbalstu. Tāpat arī es gribētu izmantot iespēju, lai varētu pateikties Spānijas prezidentūrai pār tās atbalstu Eiropas 2020 stratēģijai kur atbalsts tika pausts dažādās e, ministru padomes formācijās. Bet e, tagad mūsu priekšā ir Eiropadomas tikšanās, kur jārisina divi jautājumi. Pirmkārt, e, padome ir jāparāda, ka tā spēja rieģēt uz konkrētā brīža vajadzībām, un otrkārt, jā, jādomā par ilgtermiņa strateģiskiem mērķiem. E, krīze nozīmē vairākas nozīmīgas bažas e, kopienām strādājošajiem uzņēmējiem visā Eiropā. Un, kā mēs zinām, nacionālā līmenī mēs eh, vērojam, kā pieaug šīs bažas, un Eiropas Savienībai ir jārisina šie jautājumi, ieskaitot finanšu stabilitāti. Un es atgriezīšos pie šiem jautājumiem vēlāk. Taču Eiropa nedrīkst neņemt vērā to, cik svarīgi ir strādāt šobrīd, lai uzsāktu ilgtermiņa izmaiņas. Un tāpēc Padome ir daudz domājusi par šiem jautājumiem attiecībā uz ekonomisko nākotni un klimatu pārmaiņām. Mēs esam apsprieduši kopīgi parlamentājos Eiropas 2020 stratēģiju. Jūsu devumi un jūsu apņemšanās šeit ir ārkārtīgi nepieciešama, lai mēs varētu īstenot savas ambīcijas, lai varētu nodrošināt visaptvarošu izaugsmi. Mūsu ambīcijas līmenis ir jānosaka ņemot vērā mūsu priekšā sošo pienākumu mērogu. Mums ir jārīkojas konsekventi un nedalāmi, un mums ir jāprot to komunicēt un parādīt iedzīvotājiem. E, to, ka mūsu darbības ir mērķtiecīgas tajās jomās, kur tās ir nozīmīgas. Tāpat ir nozīmīgi tas, lai Eiropa doma risinātu skaidrus mērķus šonedēļ. Tādus mērķus, e, kurus komisija ir e, piedāvājusi, tie visi ir ļoti rūpīgi izvēlēti. Tas nozīmē investēt izpēc jautājumos, visināt mūsu 2020 klimatu un enerģijas mērķus, uzlabot mūsu sniegumu un cīnīties pret eh, nabadzību. Šie eh, piecu virsrakstu mērķi apliecina to, ka Eiropas Savienība veic reformas tādās jomās, kuras visiem zināms ir svarīgas. Un tas apliecina mūsu apņēmību risināt šīs nozīmīgās problēmas. Protams, mērķiem ir jābūt sasniedzamiem, taču eh, tie eh, pieprasa arī papildus puliņus salīdzinumā esošo situāciju un atzīšanu no visu dalību valstu puses, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Un es gribētu pār, mēģināt pārliecināt Eiropā domu eh, par to, cik nepieciešamas ir straujas izmaiņas ekonomiskajā situācijā un reformas Un kas tad ir ļoti svarīgi? Tie ir pasākumi, kas ir jāīsteno dalībvalstīs, lai nodrošinātu to izaugsmi un risinātu trūkumus, kādi mums visiem ir zināmi. Mums ir nepieciešama nacionāla risinājuma nacionālām problēmām un pilnībā mums ir jārespektē subsidiaritātes princips. E, taču tas ir jādara kopīgā Eiropas ietvarā. Un ja kādu mācību mēs esam guvuši no finanšu krīzes, ka mēs esam visi pasaulē savstarpēji atkarīgi, tad mēs nevaram pieņemt šo principu globālā līmenī un noraidīt to Eiropas līmenī. E, kopīgas ietvars, e, kuru atbalsta un kas ir jāstimulē ar konkrētiem Eiropas Savienības pasākumiem, e, kurus mēs saucam kā. Acting Eh, kur norādīts mūsu iniciatīvas, tādas kā digitālā darba kārtība, inovācijas, eh, resursu efektivitāte, rūpnieciskā politika un, protams, atsevišķos gadījumos arī mērķi, kas ir jāsasniedz nacionālā līmenī. Un pateicoties Lisabonas līgumam, mēs varam eh, jaunā veidā nodrošināt ekonomisku koordināciju, ekonomisku pārvaldību ir nepieciešams nostraust mērķus nacionālā līmenī, taču ir nepieciešama Eiropas dimensija un jāizmanto visi instrumenti Eiropas līmenī, lai mēs varētu šādu pieju nodrošināt, kas būs paties tests Eiropā domēji. E, taču neformālā padomas rezultāti mani vieš drosmi iedvesmo, un es domāju, ka Eiropas vadītājs sacīs jā attiecībā uz šo izaicinājumu risināšanu. Ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, tas nav tāds temats, par ko mēs uh, varētu runāt tā pavirši. Tas joprojām ir jāsaglabā mūsu darba kārtībā. Mums ir jāuzņems līderu loma, mēs jo, joprojām uh, īstenojam. Mums ir pietiekami daudz mehānismu un struktūru, lai šos mērķus sasniegt. Mēs arī daudzām attīstības valstīm paliedzam, lai tās varētu sasniegt šos ambiciozos mērķus tikpat labi kā mēs. Turpināsim, uzsversim Kopenhāgenu kā atspērienu punktu un turpināsim tajā pašā garā. Mums ir nepieciešams ambīcijas un konkrēti mērķi. Tādēļ komisija nāk uz klājā ar paziņojumu, kurā ir piedāvāt konkrēti soļi, kas būtu jāspēr arī dalību valstīm. Tajā pašā laikā Hedegārda kundze ir sākus konsultācijas ar iesaistītajām pusēm. Mums patiešām vajadzētu censties, lai varētu gūt panākums Kankūnā. Ir jādomā par to, eh, kā šīs diskusijas apaudzēt ar miesu, ar konkrētu darbību. Protams, visu to mēs varēsim sasniegt, ja būs panākta vienošanās vispasaules līmenī. Ir jāveic aktivitātes, ir jāvieš uzticību pilsoņu vidū, lai mēs visi varētu strādāt pie kopīgo mērķu sasniegšanas. Protams, protams, tam visam ir nepieciešams arī finansiālais segums. Protams, līdztekus mēs turpināsim īstenot arī 20-20-20 klimata pārmaiņu paketi, lai varētu strādāt un pierādīt, ka vides uh, aizsardzība un ekonomika var iet roku rokā. Tas norāda, ka Eiropieši ir gaidījuši no mums līderu lomu, lai mēs uzņemamies šo lomu. Esmu pārliecināts, ka pārliecinot cilvēkus par mūsu viedokļu pareizību, mēs varēsim pierādīt, parādīt, ka mēs varam veidot pareizo atbilstošo nākotni mūsu pilsoņiem. Un tieši tādā pašā garā esmu apņēmies runāt samitā eh, G20 ietvarā jūnijā. Tas norisināsies Kanādā. Katrā ziņā mums nevajadzētu nekad aizmirst, ka vairāki no šiem tematiem skar tieši Eiropu, bet ne, tas. Uh, neļaus mums izvairīties no diskusijām starptautiskā arēnā. Tālāk, ekonomiskā stabilitāte, finanšu uh, sektora krīze Grieķijā nav iekļautas. Nav iekļautas uh, samita darba kārtībā. Godīgi sakot, es nesaprotu, kā valstu un valdību vadītāji Eirozonā var atļauties ignorēt šo tēmātu. Es vēlējos informēt jūs par mu, mūsu pozīciju. Tagad Grieķija cenšas izlabot deficītu un samazinot deficītu, tā varēs sasniegt progresu. Grieķijā jau ir uzsākt konkrēti pasākumi, lai to sasniegtu. Tagad ir izveidoti mehānismi, lai varētu samazināt budžeta deficītu par 4% no kopīgā IKP. Šādi centieni ir saskaņoti ar tiem uh, stratēģiskajiem plāniem, ko piedāvāja padome un komisija 16. martā. Grieķijas centieni, protams, ir jāturpina tikai tādā veidā šo deficītu varēs samazināt ilgspējīgi. Reaģējot uz ekonomisko un finanšu situāciju krīzē, bija neformālais samits 11. februārī, un, un tajā tika izstrādāts kodeks, kurā tika noteikts, ka dalību valstis sadarbosies, izrādīs solidaritāti un koordinēs savus centienus, lai varētu garantēt finanšu stabilitāti visā eirozonā. Komisija uzskata, ka tieši tagad mums vajadzētu radīt konkrētāk Eirozonā instrumentu, kas ļautu reaģēt nekavējoties, un to varētu izmantot, lai sniegtu palīdzīgu roku Grieķijai, ja tas būs nepieciešams. Šāda mehānisma izveide, protams, nenozīmēs tā automātiska aktivizēšana, nē, tikai nepieciešamības brīdī. Uh, Šāds mehānisms, protams, liks uz spēles arī mūsu solidaritāti un atbildību. Solidaritāte ir divu virzienu ceļš. Grieķija patiešām ievieš daudz centienu, ievieš finanšu, finanšu mehānismus un atbalstot šādus centienus, mēs nevien palīdzēsim Grieķijai, bet arī visai Eirozonas stabilitātei kopumā. Protams, ir jāizveido pareizais ietvers koordinātām eh, aktivitātēm, un šāds drošības tīkls vai buferis ir jāizmanto tad, kad visi normālie konvencionālie instrumenti jau ir tikuši izsmelti, lai varētu veikt koordinētas darbības arī dalību valstu līmenī. Uh, Ir jāpiedāvā uh, reāli labi risinājumi un uh, tam ir jānoved pie eirozonas stabilitātes un vienotības. Protams, ir jābūt arī labākai pārvaldībai. Eirozona eh, ir jāuzlabo stabilitāte. Šai stabilitātei ir jāiziet, jāstrāvo no eirozonas mums vajadzētu, protams, padomāt par attiecīgu instrumentu radīšanu, bet tiem ir jābūt iekļautiem lielākā kopīgā Eiropas ietvarā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, lai reaģētu uz specifiskiem izaicinājumiem, mums būs jāiziet pārbaudījumi. Eiropas līderiem būs jāiziet pārbaudījumi, un tie būs pārbaudījumi visai Eiropas valūtas un monetārajai savienībai. Mums jādomā par finanšu stabilitātes principu. Tas tagad ir likts uz spēles, un Eiropai tagad ir jārada savs projekts. Tas ir jāizstāv un jādomā par Eiropas perspektīvu. Es domāju, šis jautājums tiks atrisināts, rīkojoties visiem kopīgi, uzņemoties savu atbildības daļu un esot solidāriem. Tā mēs Eiropā rīkojamies. Paldies! Paldies eh, komisijas priekšstādātāju kungam par šiem ievadvārdiem. Un Tagad uzklausīsim uzstāšanās politisko grupu vārdā. Vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā Žozefs eh, Doils. Priekšsādātāja kungs, darbie kolēģi. Tautas partija sagaida no Eiropa padomis, lai viennozīmīgi tiktu apstiprināta Eiropas solidaritāte un noteiktu katra atbildība. Tautas partijas grupa sagaida no valstu un valdību vadītājiem, ka tiks definēta ceļa karte, lai Eiropa varētu iziet no krīzes, līdz, eh, kur, līdz kuram brīdim mēs varam sadarboties un kādas ir sarkanās līnijas. Nodarbinātības eh, programma ir caur līdzekļiem, kas ir nepieciešami, ir nepieciešamas inovācijas, izglītība, apmācība. Uh, atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem, cīņa pret bezdarbu un nabadzību, katram no savas puses, ar rezultātiem, kādus mēs zinām. Atgādināšu, ka dalība valstis visas 2000. gadā ir parakstījušies zem Lisabonas stratēģijas prioritātēm, bet tā kā nebija līdzekļu, tā kā netika nopietni ņemti vērā mērķi, mēs esam zaudējuši visus šos laikus. Uh, Un viss, kas ir izdarīts, ir izdarīts ārpus Eiropas. Mana grupa no Eiropas padomēs sagaida ne tikai vārdus, bet to, ka tiks nopietni ņemti vēr, vērā mūsu kopējie ekonomiskie mērķi, balstoties uz priekšlikumiem 2020 no komisijas puses. Un e, jūnijā tiks piedāvāti attiecīgie grozījumi. Nepieciešama solidaritāte, par ko pēdējās nedēļās daudz runā, un kas tik tiešām ir alfa omega Eiropas celtniecībai. Kopš izveidots lielais tirgus, izveidojot kopēju aizsardzību un eiro. Šī solidaritāte ir efektīva kopš krīzes sākuma un nedrīkst būt zaudētājos grieķu draugos, grieķu draugi, kā arī visi, kas saskaras ar problēmām. Šonedēļ Eiropas risinājumam absolūti ir jātiek atrastam attiecībā uz krīzi. Un kopienas risinājums, es atkārtoju, kopienas risinājums ir jāizskata. Uh, ievērojot Eiropas noteikumus un ņemot vērā kopienas finanšu palīdzības mehānismu, un, ja vēlas, šeit var izmantot SVF, bet jebkurā gadījumā ievērojot kopienas noteikumus. Un visu mūsu interesēs ir garantēt eiro stabilitāti un Eiropas stabilitāti. Dārgie kolēģi, uz Eiropas monētas vienas puses ir solidaritāte, otrā pusē ir atbildība. Atbildībā ir katrai dalību valstī, lai garantētu, ka līdzekļi tiek pārvaldīti pareizi. Un valstu pilsoņi, kas saskaras ar problēmām maksājumos, ziedojas, veids kolektīvo darbību, atjauno uh, līdzekļus un veids reformas, kas ir nepieciešamības, kaut arī reizēm tās ir diezgan cietsirdīgas. Citiem vārdiem sakot, jā, Eiropai ir jābūt solidārai ar Grieķiju, uh, tai jāapliecina, ka tiek pārvarēta šīs grūtības. Bet jā, Grieķijai valsts iekšienē ir jāveic reformas, kuras ir nepieciešamas īstermiņā un vidējā termiņā, lai, iz, lai nopelnītu šo solidaritāti. Un tas ir ticis piedāvāts parlamentā vakar, tagad tas ir jāizteno. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, krīze liek mums mainīties. Pirmās izmaiņas attiec uz komisiju. Es aicinu to pilnībā izmantot savu līguma uzrauga lomu. Stabilitātes pakts ir jāpiemēro un komisijai tas ir jāpārbauda. Parlaments to atbalstīs šajā sarežģītajā cīņā. Otrās izmaiņas attiecas uz mūsu finanšu pārvaldību, publisko finanšu pārvaldību. Izaugsmes gadījumā katrs uzskata, ka var īstenot savu budžeta, fiskālo, sociālo politiku, neuztraucoties par citiem. Bet krīzes laikā Tie, kas ir vairāk tērējuši, aicina būt solidāriem un saprātīgiem. Vai mēs varam tādā veidā turpināt? Nedomāju gan. Ir laiks dalību valstīm vairāk koordinēt savas budžeta, fiskālās un sociālās politikas. Nebaidīsimies no terminiem. Plus pārvaldība. Un koordinācija ļaus īstenot solidaritātes principus eh, taisnīgāk, ērtāk un dabiskāk. Tātad priekšstādātāja kungs, komisijas priekšstādātāja kungs, aicinu jūs nākt klajā ar attiecīgām iniciatīvām. Es zinu, ka jums ir pieredze un, jebkurā gadījumā, krīzes apstākļos mēs varam virzīties uz priekšu, lai rīkotos mūsu pilsoņu vārdā un mums ir vajadzīga politiskā drosme. Paldies! Dziękuję. Dziękuję panu. Paldies! Paldies Dolkungam, un tagad uh, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vada uzstāsies viņa priekšsēdētājs Martins Šulc kungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Jā. Europäische Gipfel samita laikā ir jārunā par uh, Grieķijas krīzi, un uh, eh, samitā valsts vadītāji to darīs. Herald Tribune šodien e, uzrakstīja e, ļoti interesantu rakstu. Tur bija minēts, Grieķija ir apsolījusi izpildīt savus mājas darbus un pārskatīt savu budžetu, savest to kārtībā. Eiropas Savienības dalībvalstis, Eirozonas valstis ir pieprasījušas, lai Grieķija to izdarītu. Tās ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai dalībvalsts izrādītu stabilitāti. Eh, Herald Tribune rakstīja, ka Grieķijai ir jāveic savi uzdevumi, un tas, ka, kas tad īsti neveic savus uzdevumus, tās ir Eirozonas valstis, pirmām kārtām Vācijas Demokrātiskā republika, kas atsakās no savu uzdevumu veikšanas. Komisijas priekšsēdētājs pamatot runāja par šo drošības tīklu. Mēs nerunājām par to, lai atkal no kabatām izvilktu uh, Eh, viņu naudu, vai no, tie būtu federatīvās Vācijas pilsoņi, vai Francijas pilsoņi, vai Spānijas pilsoņi, un pēc tam visu šo naudu iepludināt Grieķijas valsts kasē. Nē, mums vajadzētu runāt par to, kā aplikt ar nodokļu likmēm to naudu, kas ir apgrozībā starptautiskajos tirgos, un ņemot vērā tās spekulācijas, kas eh, tika pieredzētas pirms vairākiem gadiem, Grieķija tagad cieš. Ņem ņemot vērā visu to, Grieķijai ir jāsavērt kārtībā savs budžets, bet visa šī nauda nonāk spekulantu kabatās. Tā ir cilvēku rases um, noplicināšana, cilvēki vienkārši tiek aplaupīti, un tas ir neprātīgi, tas nav pamatoti. Ja mēs kļūstam nesolidāri, tas patiešām ir nepieņemami. Ja kāda valsts tagad cieš visvairāk un pārējie spekulē un tiek iedragāta iekšējā solidaritāte un ir jāiejauc starptautiskajam valūtas fondam, tādā gadījumā īstenībā Grieķija ir tikai prelūdija, šī ir priekšspēle, pēc tam būs nākamās valsts valstis - Lielbritānija, Spānija, Francija - tās piemeklēs tas pats liktenis, kas Grieķiju. Ja mēs nevēlamies to pieredzēt, tad mums ir jāizrāda solidaritāte ar Grieķiju. Deshalb ist Solidarität mit Griechenland Mums ir jāizrāda šī solidaritāte, un tas ir jāpasaka pirmām kārtām arī Vācijas kanclerei. Mums ir jāvienojas, jāvienojas par ekonomiski pamatotiem lēmumiem. Tā nav palīdzība, vienkārši veselais saprāts. Barozo kungs, jūs arī nedrīkstat izvairīties no saviem pienākumiem, kad jūs sakat, viss tagad jāuzņems SVF. Eiropas komisija izstrādā priekšlikumus, tā ir tas ir jādara gan Eirozonas valstīs, gan arī pārējās valstīs valstīs, lai varētu stabilizēt situāciju Eirozonā. Es domāju, ka labi priekšlikumi tika piedāvāti un padomē tos vajadzētu pārņemt. Protams, eh, mums nevajadzētu tagad izmantot SVF līdzekļus. Vispār kādēļ tas būtu jādara? Mēs varam šo problēmu Eirozonas ietvaros atrisināt. Un vispār es esmu pārsteigts par to, ka Angela Merkele šeit vispār piemin starptautisko valūtas fondu. Vācijas Nacionālā banka. Īstenībā tas ir kas līdzīgs, kas Vatikāns visiem katoļiem. Mārta ziņojumā Vācijas Nacionālā banka raksta, ka starptautiskā valūtas fonda ieguldījums, lai risinātu struktūrālās problēmas, piemēram, uh, Eh, tiešā veidā finansējot budžeta deficītu vai finansējot kādas bankas rekapitalizāciju, tas viss nav eh, savietojams ar SVF mandātu. Šis ir citāts no Vācijas Nacionālas bankas paziņojuma. Pretstatā savām finanšu ministram Vācijas kanclere saka, ka SVF šī problēma būtu jāatrisina. Tas ir aplami. Ko mums tagad vajadzētu darīt? Mums ir jāraida pareizais signāls starptautiskajos tirgos. Jūs varat spekulēt, cik jums tīk, bet jūs neizjauksiet eirozonu, jūs to neizputināsiet. Tikai tad, kad mēs šādu signālu raidīsim pareizajā virzienā, tad spekulācijām tiks pielikts punkts. Un ja mēs runājam par spekulācijām, jums jārunā arī par šo produktu CDS. To mēs nevaram nosaukt kā savādākā par spēlīti. Tā tad es eh, varu nopirkt eh, apdrošināšanas polisi. Un, piemēram, ja nodegs mana kaimiņa māja, tad es varēšu saņemt par to naudu. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs. Es saņemšu naudu, ja nopirks eh, mana, ja nodegs mana kaimiņa māja, bet tā nevar būt. Tas ir svētā Florijana princips. Eh, dārgais Dievs, ja kaut kur jābūt ugunsgrēkam, tad lai nodeg labāk mana kaimiņa māja, nevis manējā. Un tā mēs nevaram rīkoties. Mums ir jāizrāda stabilitāte Eirozonā. Mums jāpadomā, ko mēs vēlamies sasniegt. Vai Eiropas uh, solidaritāte ir kaut kas tāds, ko mēs visi vēlamies sasniegt, vai mēs visi šeit vēlamies vienkārši omulīgi sēdēt pie kafēnīcas galda un par kaut ko apspriesties. Tālāk, eh, Financial Times Vācijas izdevumā bija kāda sociāldemokrāta raksts, un es lūkšu jūs visus uzklausīt šo teikumu. Mēs atrodamies tādā situācijā, tas ir rakstīts eh, Vācijas Financial Times izdevumā. Tātad mēs atrodamies situācijā, kad ir nepieciešami Eiropas risinājumi. Mēs nevaram atkrist atpakaļ Vācijā valdošajā populismā. Paldies! Dziękuję. Panie Przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Un e, tagad e, Aldē grupas vārdā vārds Gijam Verhofstātam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eh, secinājumi, ko mēs visi varam izdarīt, tautas partijas zāļie, sociālisti, liberāļi, un es domāju, vispārējās grupas izņemos varbūt eiroskeptiķi, eh, kuri ne, varbūt nepie, nepiegrītam kas, un neredz, kas notiek ar Eiropu. Eh, priekšsēdētāji, tas, kas mums ir nepieciešams, ir skaidrība Eiropadomē. Nu, jau Nedēļām ilgi notiek eh, cīņas par to, kas ir jādara Grieķijai, kas, eh, eh, kas ir jādara Eirozonai, kas ir jādara priekš Grieķijas. Un tā vietā, lai pieņemtu lēmumus, mēs e, turpinām plēsties un e, sakām visu un par visu, pret visu. Un priekšsēdētāji man ir tāds iespējas, ka četrās dienās ir bijuši e, e, padomas locekļi, kas ir vairāk nodarījuši kaitējumu Eiropas eh, projektam nekā visi eiroskeptiķi kopā četru gadu garumā. Un vienīgais veids, lai mēs to varētu grozīt un pārtraukt, ir stingrs lēmums, kas ir balstīts uz komisijas priekšlikumu. Un esmu gandrīz, ka Barozu kungs šodien paziņojam, ka viņš šam piedāvās padomēji risinājumu. Uh, risinājumu, un es pievienojos Dola kungs sacītājiem, kam ir jābūt Eiropas risinājumam, kas ir kopienas risinājums un kas nav risinājums e, kur tiek pieprasīts e, jau mēnešiem atkārtotais, ka ir vajadzīga nodokļu maksātāju nauda, e, kas ir, kas ir jāiedod. Ir, par to nav runa. Ir runa par to, ka ir jābūt Eiropas instrumentam, lai Eh, interešu eh, procentu likmes varētu tikt samazināts un vienīgais veids, eh, ko darīt, ir nevi, neemitēt vienkārši vienā valstī valsts aizņems, bet Eiropas līmenī, jo Eiropas, bet to veikt Eiropas līmenī, jo Eiropas uh, Eiropai ir likviditāte un, eh, un, un ticamība. Divi priekšnosacījumi, kas ir nepieciešami valsts aizņēmumam. Likviditāte ir nepieciešama un tādā veidā mēs varēsim mazināt Grieķijas procentu likmi, neiesaistot nevienu pašu eiro no nodokļu maksātāju naudas. Un tas ir būtiski priekšsēdētāji, jo šobrīd atšķirība starp uh, Vācijas likmi, kas ir ap 3%, un Grieķijas likme, kas ir 6,5% šobrīd. Tātad 3,5 bāzes punkti ir atšķirība, un vienīgais veids, kā to atrisināt, ir, lai mūsu rīcībā būtu šis Eiropas instruments. Otrais iemesls, kas ir nepieciešams, ir pūliņi, kurus grieķi pieliks, kur jāpieliek, kur viņiem pienākums ir pielikt. Kaut ko dos, jo, ja nav Eiropas risinājuma, ja mēs nevaram mazināt šo procentu likmi, eh, tādā gadījumā visi pūliņi nonāks kapitāla tirgū. Tas arī būs, ja mēs tagad nepieņēsim eh, stingru lēmumu šajā padomē. Grieķi pieliks pūliņus, nodarbos ar ekonomiku, bet kas būs kas būs ieguvējis, tie būs spekulanti, kapitāla tirgus, viņiem būs daudz vairāk un daudz augstāks procentu likmes. Tāpēc Eiropai šeit ir jāiejaucās, jāiesaistās, lai e, Grieķijas sanācijas pasākumi būtu efektīvi, noderīgi. Tie ir nepieciešami, bet tiem ir jābūt arī derīgiem. Un šī iemesla pēc mēs un visam parlamentam ir jāatbalsta e, priekšlikums, ar kur nāks klajā komisija, lai mēs varētu cerēt, ka tagad padomes locekļi apklusīs un to apstiprinās. To mēs ceram. Paldies! Paldies, eh, Alde priekšsēdētāji! Un tagad vārds Hārmsas eh, kundzei. Priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi, es vēlējos jums īsi atsaukt atmiņā kas notika tad, kad bankas saskārās ar problēmām. Un ļoti īsā laika brīdī tika pieņemti lēmumi. Dažreiz šie lēmumi tika pieņemti vienas nakts laikā, lai varētu šīs bankas nacionalizēt. Un mēs īstenībā par šo lēmumu sekām diskutējām pat līdz šim brīdim, kas atmaksās akcionāriem viņu naudu, kā tiks veikta banku uzraudzība. Tie visi ir jautājumi, kas joprojām ir palikuši neatbildēti. Un tagad, ja mēs paraugāmies uz Grieķiju, uz uh, to valsti, kur ir izcēlusies eiro krīze. Tā ir krīze, par ko mēs diskutējam nedēļām, mēnešiem ilgi, un va, Eiropieši vispār nevar saņemties, lai pieņemtu pareizos lēmumus. Man tas šķiet vienkārši apkaunojoši, un man ir jāpasaka, ka man kā Vācijas pārstāvei Eiropas parlamentā ir eh, jākaunās par Vācijas federatīvās valdības rīcību. Es šodien lasīju, ka Briselē notiks īpašā padome, īpašais samits tikai tādēļ, lai eh, lēmtu par Grieķijas likteni. Un šis lēmums būs tāds, kādu to vēlēsies redzēt Merkels kundze, lai viņa ar paceltu galvu, kā uzvarētāji varētu atgriezties Berlīnē no Briseles, nerunājot par adekvātiem risinājumiem. Tas ir vienkārši kauns. Man ir jākaunās savas valsts valsts vietā. Nu, šeit mēs runājam par šiem lēmumiem, kas tiek pieņemti omulīgos krodziņos, nedomājot par to patiesajām sekām. Uh, Ja mēs runājam par būt vai nebūt solidaritāti vai solidaritātes trūkumu Eiropas Savienībā, tas bieži vien ir atkarīgs no aptauju rezultātiem, un aptaujas ir organizējusi viena konkrēta politiskā grupa no Vācijas parlamenta, jo drīz vienā no federālajām pavalstīm ir gaidāms vēlēšanas. Es nevaru pieļaut to, ka pat līdz šim brīdim nav pateikts, ka ceturtdien un piekdien valstu un valdību vadītāji varētu vienoties par to, kā palīdzēt Eirozonai un izskaust krīzi Grieķijā. Tās diskusijas, kas notiek Vācijā, es eh, tām sekoju ārkārtīgi rūpīgi un pagājuši nedēļa pati bija arī Grieķijā. Bet jāpadomā arī par pilsoņiem gan Vācijā, gan Grieķijā, gan visā Eiropas Savienībā. Solidaritāte Eh, kredītu piešķiršanu Grieķijai par izdevīgākiem noteikumiem. Šādu lēmumu pieņemšanu ir eh, iespējama tikai tad, ja tā nebūs vienvirziena iela. Es biju vairākas dienas Grieķijā, un tur es sapratu, ka Grieķijas pilsoņiem tagad ir iespēja izveidot labāku valsti. Grieķijas valstī krīze ir jāizmanto, lai veiktu patiesas tālējošas reformas, un mēs paši sev neizdarām izdarīsim nekādu pakalpojumu, ja mēs lieksim viņiem solidaritāti. Mums vajadzētu uz mudināt, rosināt Papandreo kungu veikt daudz dziļākas reformas nekā tās, par kurām viņš tagad ir paziņojis, jo Grieķijas tauta to ir pelnījusi. Dāmas un kungi, šis populisms arī tā iedīgļi Vācijā dzen ļoti dziļas saknes. Es to pieredzu pati savām acīm. Tādēļ es to varbūt vēlējos tagad pamatot no cita redzes leņķa. Ko mēs vēlamies teikt? Eiro var pastāvēt ilgi, kopīga valūta var pastāvēt ilgi tikai tad, ja eiropieši stāvēs plecu pie pleca un uh, sanēs savu ekonomiku. Konkurence bieži vien vien mūs šaubu gadījumā noved tādās grūtībās, ko mēs piedzīvojam tieši šobrīd. Vēl ir daudz darāmā palīdzes un Langena kungs. Šeit ir tik daudz jāpaskaidro. Pilsoņiem ir jāpaskaidro, kādēļ ir jāveic integrācija. Mums bija grūti uzdevumi. Tad, kad mēs diskutējām par konstitūciju, tie nebija tie patīkamākie laiki mūsu dzīvē. Un beidzot ir stājies spēkā Lisabons līgums. Un nedrīkst pieļaut, ka šī bulvāra sabiedrība, šī kafejnīcas sabiedrība uzvarēs. Un jūs, eh, kolēģi no tautas partijas politiskās grupas, jūs eh, konsultējat Merkels kundzi, kā viņai rīkoties. Ja jūs nebeigsiet šo populismu, tad eh, mēs nepie kā laba nenonāksim. Ir jāvalda caurskatāmībai, veselajam saprātam, ir jāpiedāvā labi risinājumi un argumenti. Tam ir jābūt galvenajam mūsu vadmotīvam motīvam, nevis šīm bulvāra avīzēm un bild avīzēm tāda veida presē, kas Vācijā ir izdota. Un tad Merkels kundze atgriezīsies no Briseles, paceltu galvu un būs bilda avīzē rakstīts, eiro ir eh, izgāzies, eh, atteiksimies no tā, nu vai mēs to vēlamies piedzīvot. Es ceru, ka Sarkozī kungs nepadosies Merkels kundzei un būs prātīgāks par viņu. Paldies! Thank you. E, Paldies Hārmsas kundzei, un tagad Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā izteiksies Kamīnska kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Mēs e, šodien diskutējam par Grieķijas krīzi. Īstenībā oficiāli šis jautājums nav iekļauts darba kārtībā, arī tas nav iekļauts padomas darba kārtībā. Es Vēlējos pateikt, ka Grieķijā uz ielas cilvēki protestē, tur ir streiki un e, pilsoņi, viss elektorāts ir vienkārši sacēlies kājās, bet e, valdība tagad ievieš nepopulārus pasākums, lai kaut kādā veidā savest kārtībā šo situāciju. Es vēlējos pateikt, ka ne visi Eiropas uh, Eh, vadītāji ir gatavi cīnīties pret populismu. Grieķijai tagad vairāk nekā jau kad ir nepieciešama mūsu solidaritāte, jo eh, solidaritāte ir viena no mūsu galvenajām vērtībām. Mēs nevaram pieļaut, lai politiķi jau kādā valstī par ekonomisko politiku runātu kā par tādu Uh, maznozīmīgu lietu lielveikalā, kā par iepirkšanos. Mums vajadzētu noteikt striktus noteikumus, uh, ieviest stingras normas, ir jābūt racionālai, pamatotai ekonomiskai politikai. Ja tai nebūs racionāla pamatojuma, tā cietīs neveiksmi. Man, diemžēl, jāsaka, ka līdz pat šai baltai dienai Mēs esam pieredzējuši, ka ideoloģija un politika ir uh, nostādītas uz skatuves pašā priekšlānā, un stabilitāte ir piemirsta. Uh, politika prevalēja pār ekonomiku, tādēļ Grieķija vispār varēja iestāties Eirozonā. Es zinu, ka Barozo kunga vadībā eh, komisija darbosies kā Eiropas solidaritātes sargātāja un, kā, e, un pats cīnīsies par kopīgo mm, saprātu, par veselo saprātu mūsu ekonomikas politikā. Priekšsēdētāja kungs. Ņemot vērā ka piedzīvojam krīzi. Mums nevajadzētu tagad izmantot tādus mehānismus, kas krīzi pasliktinās, vairāk regulējuma, vairāk eh, birokrātijas nepalīdzēs, tas sasniegs tieši pretējo efektu. Mums nevajadzētu ļaut, lai brīvo tirgu pārņem birokrāti. Ir jāievēro atšķirības starp ekonomisko un sociālo politiku. Mums ir jāievēro arī atšķirības starp kultūras, vēstures mantojumiem, šīs atšķirības, kas joprojām pastāv starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums ir jābūt solidāriem pret Grieķiju, un es vēlējos tagad paust arī eh, ļoti dziļu cieņu pret Grieķijas valdību. Paldies, Kaminska kungam, saka priekšsēdētājs. Un tagad apvienoto zaļo un apvienoto kreiso grupas vārdā Lotārs Bīskis lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. E, nu, tāda situācija, kad e, vienas prātis ir komisijas priekšsēdētājs un parlamenta priekšsēdētājs, mēs nepiedzīvojam bieži, bet kad abi e, brīdina no renacionalizācijas un runā par solidaritātes izrādīšanu Grieķijai, es saprotu, ka tas patiešām ir nozīmīgi. Pirms uh, vairākām nedēļām Strasbūrā Barozo kungs skaļi domāja, vai vispār nevajadzētu aizliegt sliktākās tādas ļaunākās finanšu tirgus spekulācijas. Jāņem vērā, ka joprojām uh, pa, paplašinās šī plaisa starp dažādām sabiedrības grupām Eiropas Savienības teritorijā. Šie jautājumi, diemžēl, nav iekļauti e, samita darba kārtībā. Tas ir pirmais samits pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. E, 2020 stratēģija, tur ir runāts arī par ekonomikas vadlīnijām. Un Eh, pašreizējā redakcijā šī stratēģija mūsu politisko grupu vispār nesajūsmina. Tur ir eh, runāts par konkurētspējas ideoloģiju, kas īstenībā noved pie krīzes pirmām kārtām. Mēs vēlamies, lai Eiropā tiktu izveidota tāda stratēģija, kas savienotu gan ekoloģiskās, gan sociālās intereses un nostādītu tās pāri uh, konkurētspējai. 2020. gada stratēģija ir ļoti attālināta no šāda mērķa. Ja atsevišķi Vācijas valdības pārstāvji Eiropas 20, 2020 uh, stratēģijas mērķus, runājot par nodarbinātības kvotu, par izpēti un zinātni un par cīņu pret nabadzību, šie politiķi vēlas par to runāt. Un šis gads ir veltīts cīņai pret nabadzību. Es ceru, ka nepareizu rīcību mēs nepieredzēsim no vairuma Eiropas valstu un vadību vadītāju. Paldies! Paldies! Un tagad uzstāsies. Cavēlas kungs, EFD grupas vārdā lūdzu. Paldies, paldies! vēlējos pateikt, ka Grieķijā īstenībā ir ļoti daudz līdzīgu iezīmju ar Kaliforniju. Abās vietās ir ļoti augsts klimats, mūsu uh, Zeme ir ļoti bagātīga, mēs dzīvojam no tām bagātībām, ko mēs varam uh, iegūt no augsnes. Gan Kalifornijā, gan Grieķijā ir bijušas olimpiskās spēles, mēs esam cietuši no meža ugunsgrēkiem, un tagad mēs sastopamies ar līdzīgas dabas problēmām, kā iedzīvotāji Kalifornijā. Priekšsēdētāji kungs, ja Kalifornijā būtu kādas problēmas, kas tad īsti notiktu, ko darītu ASV centrālā valdība, vai viņi arī Eh, ļautu brīvu vaļu visiem spekulantiem. Es tiešām priekšsēdētāju kungs. Vai ASV valdība atrisināt šo problēmu vai atstātu Kaliforniju pašu savā ziņā? Vai šeit ir problēmas, kas skar vienu no Eiropas Savienības dalību valstīm, vai mēs tās redzam vai nē? ņem, mēs eh, redzam, ka Grieķijā tiek saražoti 2% no visa Eiropas saimnības kopējā budžeta. Un vai patiešām Grieķija tik smagi apdraud visu Eiropas Savienību, vai tur ir notikuši tik briesmīgas lietas, ka mums tā tagad ir jāizslēdz no Eirozonas? Tas tagad ir lakmusa tests, kas visiem ir jāiztur. Mums ir arī jāsaglabā eiro stabilitāte, bet tagad uz spēles ir likta arī politiskā vadība. Mums vajadzētu būt eh, solidārākiem, mums jāpaskatās, ko mēs esam sasnieguši. Pirms 30 gadiem es jau darbojos Briselē, strādāju kādā mazā iestādē, un eh, manos darba pienākumos ietilpa arī iekšējā tirgus uh, vadlīnija izstrāde, un mēs uh, pieredzējām arī to, ka tika ieviests eiro, bet daudz vairāk mēs arī nesam sasnieguši tādus taustāms labums. Es ceru, ka mēs visi varēsim pieredzēt kopīgus panākumus, kopīgu veiksmi. Paldies! Un tagad uzstāsies Zolčana kungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos jums pateikties par man doto vārdu. Visi, kas izteicās pirms manis, runāja par to, ka ir jārisina finanšu krīze Grieķijā. Birozo kungs savukārt teica, ka samitā par to vispār netiks runāts. Vai tā nav liekulība, ka šis jautājums vispār nav iekļauts darba kārtībā? Protams, mēs nerunājam tikai par Grieķiju. 2008.-2009. Eh, gadā Ungārija bija pirmā Eiropas Savienības dalība valsts, kas gandrīz sabruka zem smagā sloga, ko tai uz pleciem bija uzlikusi ne, neveiksmīgā valdība mēs runājam par, ļo, mēs ieviesām ļoti stingrus mehānismus, lai vispār saglābtu valsts kasi. Kādas secinājums mēs varam izdarīt? Uh, Eh, Barozo kungs te runāja par daudzām sakarībām un saistībām, Papandreo kungs eh, pareizi formulēja patiesību. Pēdējo 20 gadu laikā uh, sabruka gan Berlīnes mūris, gan Volstrīta. Tātad Volstrīta šis lielais mūris sabruka, jo tas tagad ir ļoti tālu attālināts no ekonomiskā uzplaukuma. Liels paldies, un tagad došu atgaru sīmā ar galam ar Filkungam. Jose Manuel Garcia Margol Marfield. Gracias, señor presidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, padomas priekšsēdētāji, vai jūs, jūs labāk nekā pārējie zina, cik lielā mērā um, mana partija gribēja balstīt Spānijas prezidentūru, lai tā gūtu panākumus. Taču jums ir jāvada Eiropas Savienība, vadīt Eiropas Savienību, to zīmē eh, meklēt risinājumu Grieķijai. To atkārtoja visu, un es negribu atkārtosies. Un tas nozīmē maksimāli drīz pieņemt eh, direktīvu par investīcijām un nekavēt to Spānijas prezidentūras laikā. Vadīt Eiropas Savienību nozīmē pieņemt finanšu uzraudzības pak eh, pakoti un nekavēt vienošanos padomē, kas ir daudz konservatīvāks un daudz konservatīvāks nekā eh, Rozie ziņojums. Parlaments piedāvā Spānijas prezidentūrai uzraudzības eh, nolīgumu, kas ir rezumējams divos vārdos - vairāk uzraudzības un vairāk Eiropas. Esmu pārliecināts, ka Spānijas valdības vienmēr ir sludinājušas šīs idejas atbalstījis parlamentu un e, nevis e, citas e, pozīcijas, kas kopā uz citiem. Ir jāstiprina budžeta disciplīna un jādomā par preventīvu aspektu. Vai jūs zināt, padoms priekšsēdētāji, ka 14 stabilitātes plānu pārskatīšana, kas atkārtojas, ir, bija tīri birokrātisks pasākums, jo ne, nav ņemt, nav ņemta vērā galīgi ekonomiku un konkurētspēju, ne arī e, publisko pārskatu e, līdzsvarošana. Tāpat arī vajadzēja stiprināt e, juridisko aspektu, lai pakts būtu juridiski saistošs. Tāpat arī ir jādomā par e, pārvaldības tēmātu. Eh, eh, valdības eh, priekšsādātājs mums, valdības vadītājs mums runāja par jauniem pārvaldības kritērijiem un nosacījumiem, ko šobrīd skat Spānijas prezidentūra. Ko tas nozīmē, ka būs kaut kas vairāk? Izstāstiet, un mēs atbalstīsim, bet, lai mēs atbalstītu, mums ir jāapzinās, ko tad jūs gribat panākt, ko jūs vēlaties Pretējā gadījumā parlamentam tiek sludinātas tukšas eh, un neskaidras idejas. Grazie, la parola. Paldies, un nākošais runātājs Kjūs uz divām minūtēm. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs. Mēs domājam, ka eh, secinājumu Eh, projekts rāda reālas briesmas Eiropas Savienībai. Šeit mēs runājam par savlaicīgu iziešanu. Eh, ko tas nozīmē, mēs redzam no ekofinas secinājumiem pagājušajā nedēļā, eh, kur ir norādīti pār nepieciešami atgriezties eh, pie stabilitātes pakta kritērijiem 2013. gada beigās eh, visām dalībvalstīm. Mūsuprāt, šāds darba grāfiks ir bezcerīgi optimistisks, ja mēs eh, tiešām vēlamies atgriezties 2013. gadā pie stabilitātes pakta kritērijiem, tad tas varētu novest pie reāla Eiropas ekonomikas potenciāla samazināšana uz ilgiem gadiem. Tā vietā mums ir vajadzīgs eh, saprātīgs līdzsvars starp atbildīgu fiskālu politiku no vienas puses un atbalstu darba tirkumu no otras puses. Mums ir nepieciešama uh, ilglaicīga sociālā un no krīzes izkļūšanas stratēģija. Ja eh, šāda šādas izkļūšanas stratēģijas, kam piekrīt 20 valstis, tā, e, mēs pie tam pieturāmies tādā gadījumā. 4,5 e, miljoni Eiropas pilsoņu būs bez darba. Mums no tā, tā ir e, jāizvairās. Tāpat arī tiek piedāvāts jauns Eiropas mehānisms finanšu stabilitātei. Es ceru, prezidents Barosu ir klāts ka e, viņš neiebildīs, e, ka mūsu idejas tika nozaktas un prezentētas, tiks prezentētas padomē rīt. Grācie. Paldies, un nākošais runātais Lēna Eka uz pusotru minūti. Paldies. Padome rīt apspriedīs Eiropas eh, nākotni saskaroties ar daudziem izaicinājumiem. Mēs šobrīd saskaramies ar finanšu krīzi, nodarbinātības krīzi, savienojam ar klimatisko krīzi. Ekonomikas izaugsme ir E, prioritāra, lai varētu atvesļot Eiropu. Taču es baidos, ka padoms un komisijas e, priekšlikuma pārvaldībai būs pārāk neskaidri un nepalīdzēs sasniegt mērķus. Eiropa 2020 būs vēl viena Lisabonas stratēģija, jeb citiem vārdiem sakot, izgāšanās. Eiropas Savienībai ir jārisina visi e, izaicinājumi ar drošiem pārvaldības pasākumiem E, koordinācijas metode nedarbojas, no tās ir jāatsakās. Tās vietā ir jānosaka saistoši mērķi saskaņā ar Lisabonas līguma pantiem. Otrakārt, ir E, jāsako tam, ka dalība valsts īsteno savus pienākumus saskaņā ar 2020 stratēģiju. Mēs nevaram atļauties turpināt e, nodokļu maksātāju naudu, izmantojot e, maldinošu statistiku. Visiem, visam ir jābūt balstītam uz tautskatāmību. Treškārt, komisijai ir jāpublicē gada pārskata ar policijas, politikas ieteikumiem, kas tika apspriest padomē atvērtā procesā, kas būtu caurskatāms, kas ir pieejams pilsoņiem Un mums ir vienmēr iedzīvotājs un pilsonis jānostāda mūsu pūliņu centrā. Un e, komisijas e, e, kaķītis ir jāaudzē par tīģeri, turklāt par zobainu tīģeri. Paldies, paldies, un nākošais runātājs Zīle uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par solidaritāti mums jārunā ir ne tikai Grieķijas gadījumā, bet arī uh, veidojot ilgtermiņa Eiropas Savienības politiku. Un to es saku kontekstā ar uh, pa, paredzamo panākto politisko vienošanos Eiropadomē par 2020 stratēģijas uh, mērķiem. Kas mani uztrauc komisijas mm, projektā, ka blakus sociālam kohēzijas uh, akcentam nav ekonomiskās kohēzijas akcenta šajā stratēģijā. Un, ja tas ir skatāms kontekstā ar finanšu perspektīvas akcentiem no two thousand and thirteen līdz no two thousand and fourteen līdz two thousand and twenty gadam tad e, īstenībā šī ekonomiskās kohēzijas komponente kļūst naudiski krietni vājāka. citiem vārdiem tas nozīmē ka līdz two thousand and twenty gadam ekonomiskās atšķirības izlīdzināšanas būs mazāk dinamiska un pat pretēji var gadīties ka two thousand and twenty gadā ekonomiskās atšķirības Eiropas Savienībā būs lielākas nekā 2010. gadā. Un eh, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies, un vai tā ir īsta solidāra izpratne par stratēģiju Eiropas Savienības ietveros. Būsim, es aicinātu padomi būt ļoti uh, nopietniem uh, panākot šo politisko vienošanos un tomēr akcentēt arī ekonomiskās kohēzijas mērķus. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, un es dodu vārdu Aģī Džordžu kungam uz vienu minūti. Paldies, um, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs jau esam daudz runājuši par Grieķiju, bet es gribētu parunāt arī par citām valstīm. Šulca kungs sacīja kāda veida procentu likme ir Eiropā. Kiprā tie ir 6%. Un banks ir nospies uz ceļiem Kiprā, un neviens nav spējīgs šo tēlu mainīt. Mums ir jāstrādā nākotnē, lai citas valstis arī neietu pa šo pašu Grieķijas trajektoriju. Priekšsēdētāji, mēs esam bankām devuši miljārdus, lai ekonomika varētu atveseļoties. Vai nebūtu labāk, ja valsts šo naudu eh, dotu pilsoņiem kā aizdevumu, piemēram, pirmā eh, mājokļa iegādēji. Tālāk nevajadzētu apgrūtināt lielās transakcijas eh, starp valstīm. Un E, priekšsēdētāji, bet minūtes laikā nav iespējams e, sniegt, e, sniegt savu viedokli. Pretējā gadījumā tas jau kļūst smieklīgi. Grazie, è, è comprensibile, in un minuto si, non si può dire granché. Ja es pareizi saprotu, tad vienā minūtē ir grūti daudz ko pateikt, bet tagad uz vienu minūti vārds Borgezio kungam. Priekšstādātājs kundze. Uh, Eiro eh, zona liek mums visiem eh, par sevi runāt un apdraud eh, valstu stabilitāti citas iespējas. Neraugoties ne uz ko, finanšu uh, ministri uh, cenšas rast risinājumu, bet es negribētu, lai tā kļūst par neizpildāmu misiju. Uh, dalību valstu sistēmas e, nevarēs varbūt pārdzīvot, ja tiek pieņemti risinājumi konstitucionālajā tiesā, piemēram, Vācijā, bet es gribētu atgādināt nepieciešamību Eiropas Savienībai e, finanšu pasākumu ietvaros īpaši pasvītrot patiesas mazo un vidēju uzņēmumu sistēmas attīstību, par kuru mēs esam aizmirsuši. Bankām tiek piešķirti milzu līdzekļi, bet vidē, mazie vidēji uzņēmumi ir aizmirsti. Manā valstī, piemēram, struktūra fondus izmanto šīs sistēmas ietvaros, un MVU var izmantot uh, struktūra fondus tikai 1-2% līmenī. Uh, steidzami ir jānodarbojas Eiropas Savienībā ar uh, MVU politiku. Paldies! Paldies, Langina kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, sākumā vēlējos uzslavēt Grieķiju, jo es domāju, ka viņi ir ieviesuši pareizās reformas, lai varētu izkļūt no krīzes. Tas ir pareizais ceļš. Visi pārējie priekšlikumi īstenībā pārkāpja Eiropas līgumus, un es eh, sagaidu gan no komisijas priekšsēdētāja, gan no Eiropas parlamenta līgumu normu ievērošanu. Nevajadzētu izplatīt tādus priekšlikumus, kas pārkāp šos līgumus. Šulca kungam es vēlējos pateikt, ka skaļa runāšana neaizstāja gudrību un zināšanas. Spekulanti nebija tie, kas Grieķiju noved problēmās. Tas, tie bija iekšējie noteikumi un tas, ka dalība valsts pietiekam neievēroja uh, stabilitātes un izaugsmas paktu. Ļaunie zēni šeit bija Francija un Vācija. 2004. gadā dalība valsts ļoti labu piemēru parādīja. Nevajadzētu te visu vainu uzvelt uz Grieķiju vai uz kaut kādiem ārējiem spekulantiem. Ja netiks mainīt noteikumi un dalība valsts pašas neievēros savus spēles noteikumus, nu no tad eirozona nokļūs lielās sprukās. Un tagad pateikt, tie bija kaut kādi spekulanti, ir aplami. Mazāk par vienu, komats, par vienu vienu treš, vienu trešdaļu um, visā pasaulē cirkulējošo atvasinājumu tika apgrozīt Grieķijas tirgū. Un finanšu ministri arī ir sliktie puikas, un ja viņi paši neievēro noteikumus, tad mēs aizvien no jauna nonāksim problēmās. Tur ir tā vaina, tur slēpjas problēmas sāls, un pašiem valstu vadītājiem ir jāvadās gan pēc līgumiem, gan pēc savas konstitūcijas. Paldies! Grazie. Paldies! Tagad uzstāsies Svabodas kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis! Langena kungs, mēs visi saprotam, ka Grieķijai pašai ir jāpaveic savu mājas darbi, bet arī pietiekami skaidri un gaiši pat tika teikts, ka ir jāizrāda solidaritāte, tāda solidaritāte, kas ļautu Grieķijai atkal nostāties uz kājām. Un ja mēs runājam par procentu likmēm un spekulāciju, kas it kā nav vainojama Grieķijas krīzē, bet šī Eh, šīs spekulācijas ir vainojams arī pie tā, ka Grieķija tagad ir nonākusi lielākos parādos nekā iepriekš. Un Langena kungs Financial Times skaidri un gaiši bija rakstīts, kāds, kāda ir atšķirība starp Kola kungu un Merkels kundzi. Kola kungs kādreiz teica, atrisināsim šo problēmu kopīgi ar Grieķiju, un tad Merkels kundze atlido uz Briselu un saka, ko saka šis līgums, ko saka tas līgums, ko saka Vācijas konstitucionālā tiesa, ko saka Eiropas kopientiesa un tad mēs beigās eh, aiz kokiem neredzam mežu. Un ārlietu ministrs saka, tagad mēs to naudu tā vienkārši nenoliksim uz galda, padomāsim, ja mēs vienmēr rīkojamies tikai populistiski un nedomājam par Eiropas kopīgo nākotni, tad mēs te dzirdam tādu blaustīšanos un kakofoniju, un citi te runā arī par eh, CDS un tā tālāk, katru dienu ir jauni priekšlikumi, un tā nav tikai vienīgā Eiro, eh, Vācijas problēma, tā ir arī Eiropas Savienības problēma. Tas ir nepieņemami. Tātad mums ir jābūt konkrētiem pasākumiem, tie ir jāievieš Grieķijā, tie būs ļoti strikti, ļoti smagi, bet ja mēs sadarbosimies Eiropas Savienības līmenī, mēs varētu novērst, lai šādas problēmas atkārtotos nākotnē. Un SVF iesaiste, nezinu, vai par to ir jādomā, bet mums ir vairāk jādomā par Eiropas solidaritāti. Un tā tad būsim solidāri un veidosim labāk nākotni nākotni e, izvairīsimies no tādas situācijas, kādu piedzīvojam pašreiz. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies uh, Holas kundze uz pusotru minūtu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze! Uh, pavasara samitā it kā vajadzēja runāt par enerģētiku, vai eh, Kopenhāgenes konference būtu beigusies ar globālu vienošanos, mēs jau varētu runāt par tehniskajām detaļām, kā samazināt emisijas līdz 20%. Mums tas noteikti ir jādara pirmām kārtām tādēļ, ka tā latiņa, ko mēs pacēlām 7. gada pavasara samitā, runāja par augstākiem skaitļiem, nevien par 20%, ņemot vērā pašas ekonomiskos rādītājus. Pagājušā nedēļa nedēļā, ka startautiskās e, atomenerģijas aģentūras vadītājs teica, ka 23% emisijas samazinājums ir nepieciešams un 30% būtu patiešām sasniedzams mērķis otrām kārtām, ja mēs vēlamies uh, sasniegt 95% mērķi līdz 2050. gadam. Mums līdz 2020. gadam ir jāsasniedz samazinājums par vismaz 30%. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai ir jārada tāda ekonomika, kas efektīvi izmanto savus resursus un pāriet uz tādu ekonomiku, kas rada maz emisiju, rada jaunas darba vietas. Un tikai tad 2020. gada stratēģija varēs iedzīvināt. Komisijai ir jāapzinās, ka priekš priekšnoteikumi tieši tagad ir visizdevīgākie, lai varētu virzīties 20% virzienā un lai to varētu uh, paveikt, ir eh, jāuzlabo energoefektivitāte un ir jābūt saistošiem mērķiem, lai to sasniegtu. Eiropas Savienības līderiem ir jārunā skaidra valoda 2010. gada pavasarī, un tas jādara tā, kā viņi to darīja 2007. gada samitā. Paldies! Grazie, Paldies, un tagad eh, vārds Šimānska kungam uz vienu minūti. Dāmas un kungi! Es domāju, ka tā vietā, lai spriestu par 2020. gada stratēģijas piemērošanu, būtu labāk eh, koncentrēties uz eh, jautājumiem, kurus mēs tik tiešām varam ietekmēt. Piemēram, eh, mūsu protekcionismu tirgus, lai mazinātu Eiropas regulējuma nastu lai šī nasta nebūtu pārlieku smaga Eiropas ekonomika. Es domāju, ka eh, arī tas ietilpst mūsu parlamenta atbildībā. Es domāju, ka ir svarīgi atstāt eh, maksimāli liels manevrēšanas iespējas dalībvalstīm to eh, ekonomiskā un fiskālajā politikā. Ja mēs vēlamies šo jomu harmonizēt, tādā gadījumā mēs eh, padarīsim šo patoloģiju par ilglaicīgu Eiropā, un tas galīgi nav konkurētspējīgi stratēģija atbilstošiem. Grazie. Paldies, un nākošais runātājs Vortmana Kolus divām minūtēm. Eh, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze vēl nav atrasts uh, pareizais risinājums Grieķijas problēmai, un īstenībā tā nav pati milzīgākā problēma, ar ko mēs tagad sastopamies, jo Grieķijas premjerministrs teica, ka viņi paši vēlas nostāties uz kājām un paši vēlas atrisināt šo situāciju. Protams, vajadzēja ievērot arī stabilitātes un izaugsmas pakta noteikums, arī tā izpaužas solidaritāte, bet, protams, eiro kurs tagad krītas, un mums vajadzētu uh, organizēt diskusijas starp dalību dalību valstīm, kā eh, rast risinājums, un es ceru, ka rītdien par to tiks runāts. Es uzskatu, ka ir eh, jārunā par eh, tādu sadarbības uh, veidu, lai sadarbotos komisija, parlaments un SVF. Un SVF aizdevumi ir jāsniedz tikai ārkārtas gadījumā. Mums ir jādiskutē par šo krīzi, bet es domāju, ka tiks diskutēts arī par izcinājumiem uh, vidējā un ilgā termiņā. Ir jāpadomā par stabilitātes un izaugsmas pakta preventīvo spēku. 2020. gada stratēģija, tā ir jauna stratēģija un tā var gūt panākums tikai tad, kā jau tika minēts. Ja būs līdzfinansējums Eiropas ekonomikas jomā. Tas nenozīmē tikai uh, to, ka dalību valstis tiekas samitā, bet arī to, ka Eiropas komisija izpilda savas kompetences saskaņā ar Lisabonas līgumu, uh, lai tā savas kompetences uztvertu kā nopietnus uzdevumus, bet uh, E, tikai ka par kaut ko priecājoties, mēs tālu netiksim, kā to teica Ekas kundze. Priekšsēdētājs kundze, mums vajadzētu saprast, ka samitā ir jārunā par ārkārtas risinājumiem, par to, kā palīdzēt Grieķijai izkļūt no krīzes. 2020. gada stratēģija ir viens no risinājumiem, un pēc tam domāsim par to, kas notiks pēc Kopenhāgenes. Paldies! Grazie, Paldies, un tagad vārds. Eh, Šuntis kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es uzklausīju vairākas deklarācijas un arī esmu lasījis jau presē, ka vairākas dalībvalstis sadarbībā ar Starptautisko valūtas fondu varētu būt iespēja, lai glābtu Grieķiju, taču, manuprāt, tā būtu vissliktākā hipotēze gan Grieķijai, gan Eirozonai. Eiropas Savienībai tas nozīmētu leģ Eiropas leģitimitātes pārkāpumu, jo nevienā līgumā, nevienā juridiskā dokumentā nav atsauce uz iespēju, e, ka iesaistās e, Startautiskais valodas fonds vai līdzīga institūcija šādā gadījumā. Tāpēc tas radītu politisku precedentu un finanšu precedentu, un papildus tas būtu trieciens izaugsmes un stabilitātes paktam. E, papildus tam ir jānosrāda, ka valdības e, pieņemtie pasākumi ir mazinājuši nodarbinātību un visbeidzot ir e, Grieķijai sasējuši rokas, lai tā netiktu no krīzes ārā. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi jābūt ar šiem pasākumiem, tāpēc ka varbūt citā valstī tas varētu izpausties līdzīgi. Nākošā runātāja bērēs. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisijas priekšstādātāja priekšstādātāja kungs, eh, komisāra kungs, vai ir normāli, ka ir divas eiro padomis, lai atrisinātu vienu jautājumu soli, par solidaritāti ar eirozonas valsti Grieķiju? Uh, Es uh, dzirdēju, ka Langena kungs teica, jā, ir līguma būts un gars, bet kad mēs ragā, redzam 143. un 122. pantu, tad līguma sastādītājiem nebija prātā, ka pēc pārējas pie eiro mēs varētu saskarties ar šāda veida problēmu, kādu mēs redzam šodien. Uh, Un tāpēc mums jābūt kreatīviem, mums jābūt solidāriem. Un doma, ka Grieķijai jāvēršas SVF, mums, kas pretendējam uz to, ka mēs esam atbildīgi eiropieši, atbilstīgi starptautiskajā arēnā, tas šķiet absolūti nepieņemami. Ir viena lieta, kas mums jādara, un mums jācer, ka tas būs Eiropa padomjas vēstījums. Vēstījums par solidaritāti ar Grieķiju un vēstījums par atbildību par ekonomiskās pārvaldības jautājumiem. Tas pašlaik ir likts galdā, tas ir atvērts jautājums, tas mums jāizskata mierīgi, jāmazina spiediens un nevajag uzskatīt, ka a priori vajag nostiprināt instrumentus, kas līdz šim nav strādājuši, kā stabilitātes pakts, jo tas ir represīvs instruments, nevis sadarbības instruments. Uh, Mums ir mērķi attiecībā uz defi eh, budžeta deficītu, attiecībā uz parādiem, bet mums ir jārunā arī par sadarbību, par eh, Eirozonas valstu pievienoto vēstību. Tas ir izaicinājums Eiropa padomē, un es ceru, ka izdosies to atrisināt ar pilnu atbildības sajūtu. Paldies! Grazie. Paldies! Vārds Piotrovska kungam uz vienu minūti. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Pirms Eiropa padomis, kas definēs jaunu ekonomisko stratēģiju Eiropas Savienībā, ir jāizdara secinājumi no Lisabonas stratēģijas izgāšanās. Uh, un jārīkojas solidāri un taisnīgi attiecībā uz visām dalību valstīm. Ja mēs gribam saglabāt konkurēt spēju starptautiskajā arēnā, mums nepieciešamas novācijas, protams. Bet veltīt visus uh, budžeta līdzekļus tikai šim mērķim, tā būtu diskriminācija attiecībā uz daudzām centrālās un austrum Eiropas valstīm, to starp uz Poliju. Cilvēki gaida ka pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem, tāpat kā Spānija un Portugāle, viņu valstis varēs attīstīt infrastruktūras, ceļus, internetu un citas labas lietas. Prioritātei šajā politikā ir jābūt mazāk attīstītajiem reģioniem. Teiks, Eh, Ljubljanas apgabals, kas ir pelnījis budžeta pozīciju stratēģijas 2020 ietvaros. Es domāju, ka Eiropa padomē nav jārada ieskaits, ka visnabadzīgākie eh, reģioni maksās par, tām, par to rīcību, kas nāks par labu tikai un vienīgi bagātajiem. Paldies! Un tagad vārds uh, Tusas kungam. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπης Eiropas Savienības stratēģija 2020, kas tiek apspriestā rītdienas samitā, mums pierāda, ka pasākumi, kas ir paredzēti un domāt atbalstiem pilsoņiem, kur rēķinās ar ar šī atbalsta saņemamu ir attiecināma ne tikai uz Grieķiju, bet uz visām Eiropas Savienības valstīm. Un turklāt arī tieši tāpat eh, tie tiek veidoti Eiropas Savienībā. Tā eh, būtu teroristiska prakse eh, cīņā pret tautas kustību. Papildus tam mēs redzam, kādas ir deklarācijas. Deklarācijas, ar kurām nāk klājā vadītāji. Šķiet, ka tie saka Eiropas Savienību un. Uh, Eh, eh, vienot valūtu būtu kā eh, vairoks Eiropai. Viņi runā par visu Eiropu, Eiropas saimi un visbeidzot tie paliek monopoli, kas tiek uzspiesti tautām un savā starpā sādāla visu lielo kūku sev tajā pašā laikā. Uh, problēmas valstīs ir jārisina ar tautas cīņas e, palīdzību. Tas notiek Grieķijā, un tas, kas notiek Grieķijā, ir saistāms ar e, sacensību starp imperiālistu valstīm, savienotā valstīm Ķīnu un Eiropas Savienību un attīstītajām valstīm. Un tādajādi mēs redzam kapitāla seju, saskaroties ar kuru strādājoša eh, šķira var eh, strādāt eh, un veidot savu stratēģiju kura un apzināties savas vajadzības. Paldies. Nākošais runātājs Gunārs Hokmarks. Paldies! Es gribētu pieminēt divas lietas. Pirmkārt par valsts finansējumu, otrkārt par konkurētspēju. Pagājušajā gadā Šajā pašā laikā mēs parlamentā apspriedām par to, kā risināt krīzes jautājumus, un bija tādi, kur sacīja, e, tērēsim vairāk un pieņemsim lielākus deficītus. Tālāk bija tie, kur sacīja, mums ir jākontrolē valsts izdevumi, lai mēs varētu nodrošināt stabilitāti nākotnēji. Un tagad redzam, kāda rezultāta atsevišķas dalībvalstis E, turpina tērēt vairāk un pieņemt lielākus deficītus, un mēs redzam, kādas tam ir sekas. Palielināts e, valsts parāds E, palielinātas izmaksas e, līdz ar pieaugošām e, procentu likmēm. Un tā ir realitāte, kas mazina investīcijas un izdevums labklājībai daudzās dalībvalstīs. Mums no tā ir jāmācās. Mums ir jāpieturas pie noteikumiem, kādi jau mūsu rīcībā ir, un mums ir jāveido stabilitātes izaugsmes pakts labāks, lai tas varētu e, stāties pretī krīzēm nākotnē. Bet debatējām mēs e, e, tagad, jo tagad mēs esam dzirdējuši, ka ir jākavē izstāšanās stratēģijas mēs tādā veidā tikai graujam atvesļošanās iespēju un mēs palīdzam pieaugt procentu likmēm dalībvalstīm. Otrā lieta - konkurētspēja, kas iet roku rokā ar eh, stabilu publisku finansējumu. Un šis jautājums ir jārisina šonadēļ valstu vadītājiem. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs Bulmans uz divām minūtēm. Cienītās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi un kolēģis, godātais Hokmārka kungs. Domāju, ka pēdējo gadu laikā mēs esam sēdējuši atšķirīgos parlamentos. Es esmu uh, bijis citā parlamentā. Tur eh, bija kolēģi, kas teica, ka mums ir ciešāk jāraugās uz pirkstiem reitinga aģentūrām. Mums arī vajadzētu smalkā skatīties uz pirkstiem tiem, kas strādā privātu aktīvu fondos, eh, kas strādā riska ieguldījumu fondos. Ir jāpārbauda dažādi finanšu produkti, lai mēs nepiedzīvotu startautisku fiasku fiasko. Un atkal citi teica, dieva dēļ neķeries tam klāt, tirgus pats visu atrisinās, un ja politiķi kaut kam pieķerās, tad viss kļūst tikai sliktāk. Un ko mēs tagad redzam? Tagad ir startautisks fiasko, valstīm ir milzu deficīti, parādi, un šodien nav pieņemami te uzstāties un teikt, ka tā bija nepareizā izaugsmes un sociālās stratēģijas virzība tas ir ārkārtīgi aplami. Un atžgāni bija arī tas, ko teica Langena kungs, ka Merkels kundze esot sapratusi Eiropas līgumu pilnīgi garām. Es domāju, ka viņa nesaprot, ko Eiropai vajadzētu uh, darīt. Viņa baidās zaudēt būtiskās vēlēšanās Ziemeļrainas Vestfālēnas pabalstī, un tādēļ viņa tagad negrib pieņemt nepopulārs lēmums. Mēs teicām, 2020. gada stratēģija ir pilnīgas muļķības. Lisabonas stratēģija arī bija muļķības. Padomājiet par jauniem līdzekļiem, par jaunām metodēm, ieviesiet jaunu finansējumu finanšu transakciju nodokli, pieprasiet izaugsmus un ekonomiskā uzplaukuma rādītājus, radiet jaunas darba vietas un piedāvājiet cilvēkiem jaunas iespējas, bet šodien ir gandrīz nožēlojami skatīties uz to, ka, piemēram, tādi cilvēki kā Merkels kundze pārstāv Eiropas valdības un mēģina te kaut ko glābt. Esiet spēcīgi un kaut ko dariet lietas labā, jo tikai tad cilvēki mums uzticēsies un tā mēs varēsim izkļūt no krīzes. Paldies! Al... Paldies. Tagad uzstāsies Vēbera kungs uz pusotru minūti. Cienītā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kunga deputāti Šulca kungs teica, ka Grieķija ir izdarījusi savus darbus un tagad ir Eiropas kārta kaut ko darīt. Es nesaprotu, varbūt Eiropai tagad vajadzētu teikt paldies tādēļ, ka, piemēram, dalību valstis ir atgriezušās pie 3% kritērija, tie īstenībā ir to pienākumi. Un tad, kad eh, pagājuši gadu īrija nostājās tajā pašā situācijā, kas tad, tad notika? Toreiz neviens nedomāja, ka ir, piemēram, jāiesaist SVF līdzekļi. Un eh, viens kolēģis teica, spekulanti pie viss ir vainīgi. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, kungi, protams, arī finanšu tirgos ir spiediens, bet iestājoties eirozonā, Grieķijai bija milzu priekšrocības, piemēram, arī Itālija varēja, pateicoties tam, veidot budžetu konsultāciju. Un ja tagad. Eh, kāds saka, ka īsts Eiropietis ir tas, kas nevis piedāvā naudu un palīdz citām valstīm, bet gan tas, kas ievēro visus noteikumus un spēles, note un eh, spēles eh, nosacījumus. Uh, Dāmas un kungi, otrām kārtām es vēlējos spēcināt komisijas pozīciju. Tie priekšlikumi, kas attiecas uz ilgtermiņu pozīciju, ir ievirzīti pareizajās sliedēs, ir vienošanās par 3%, mums ir nepieciešama spēcīga komisija, kas var uh, vērot, vai dalību valsts atbilst šiem nosacījumiem, un dalību valstis, ja tās pašas nevar vienu otru kontrolēt, tad komisijai tas ir jādara. Komisijai ir jābūt spēcīgai, ar spēcīgiem muskuļiem, lai tā var dalību valstu kļūdas arī sodīt. Un, dāmas un kungi, mums ir jārunā labvēlīgāk par eiro. Mums ir ekonomikas krīze, finanšu krīze, bet eiro ir ieguvums. Un, protams, eiro ir kaut kas taustāms, ja mēs par to nerunāsim, tad cilvēki arī to nezinās. Un tādēļ teiksim jā lielai un spēcīgai valūtai paldies. Un tagad uzstāsies Lainena kungs uz pusotru minūti. Dārgie kolēģi, Krīze Grieķijā, protams, tagad ir tāds aktuāls jautājums, bet izaugsmas un vīdes krīze mūs ietekmēs ilgākā laika posmā. Un arī pret šīm krīzēm ir jācīnās ar abām rokām, pateicoties padomus uh, lēmumiem. 2020. gada strite, stratēģijā pareizi ir teikts, ka izaugsmē ir jābūt viedai, ilgspējīgai un integrējošai un es iepazinos ar padomas secinājumiem un tos rūpīgāk izpētot, tur īstenībā ir runāts tikai par klasisko izaugsmas stratēģiju, kas eh, izgāzās un eh, mūs nepaved ne par solīt tālāk. Tātad eh, izaugsme nevar būt inteliģenta, ja tā nav vieda un otrāda, un tā ir jābūt arī integratīvai. Tādēļ uh, padomas prezidentūrai un komisijai es lūgtu rūpēties par šiem trim pīlāriem, šīm trim asīm. Tās tagad ir jāizteno visiem spēkiem. Es uh, esmu gandarīts par to, ka tika runāts par tādu izaugsmi, uh, kas ir draudzīga videi, kas taupa resursus, par to mēs esam runājuši garu un plaši, un tas patiešām ļaus mums ietaupīt finansējumu, ļaus samazināt savu atkarību no trešajām valstīm, un tā mēs atrisināsim virkni dažādu problēmu. Es sagaidu no komisijas ceļa kārtas izstrādi 2010. gadā. Tas ir tāds eh, it kā jaukts uzdevums, kas jāvērts gan Eiropas Savienībai, gan uh, dalību valstīm, un daudz kas šeit ir tāds izplūdes, kā tāds galerts. Mums vajadzētu nonākt pie konkrētākiem mērķiem, piemēram, ietaupīt enerģiju par 20%, lai mēs visi varētu vienoties un arī rūpniecība varētu investēt tur, kur tas ir nepieciešams. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, un tagad vārds Mauro kungam pusotra minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ja man būtu jāuzdod jautājums, ko bieži vien uzdod debatēs Itālijā, es jautātu, kam kalpo Eiropa? Un atbilde būtu tāda, kas nāk no visas sirds. Ja ne, kam kalpo Eiropa, ja ne Grieķijai pašreizējā situācijā? Es domāju, ka nav neprāts tā domāt. Jo tas paša mūsu politikas eh, pati DNS ir e, solidaritāte, un mani pārsteidz tas, e, ka šeit tiek runāts par finanšu spekulācijām, un ka ir vēlme aizstāt e, finanšu spekulācijas ar politiskajām speco, spekulācijām. Kā gan mēs varam īstenot šādu cīņu pret kancleri Merkeli? Kā mēs varam domāt, ka mērķis censties atbalstīt ar solidaritātes palīdzību Grieķiju, ir uh, uzbrukt citai valstī. Jāatceras, ka solidaritātes politikai jāiet kopā ar atbildības politiku, un tas ir atgādinājums, ar ko mēs gribam nāk klajā jau vairāk kārtīgi, jo mums ir jāapzinās, ka atbildība un solidaritāte ir tāda, ka mēs visi esam atbildīgi par Eiropas politiku, un mums jāapzinās, ka tas, kas mūs vieno, ir stiprāks nekā tas, kas mūs izšķir, un komisija jau no rītdienas ir jāprasa, lai tā būtu ambicioza un lai tā pieprasītu pietiekamu stingrību no dalību valstīm, lai nodrošinātu solidaritāti projektā, eh, kas ir saistīts ar mūsu Eiropas projektu. Paldies! Grāk. Paldies! Un tagad vārds Koferatī kungam minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsādātājs kundze. Grieķijas krīze. Objektīvi runājot, ir smagākā problēma, ar ko saskaras Eiropa. Un to radīja tas, ka nebija pietiekami stingras pārvaldības Mm, pār publiskajiem līdzekļiem, bet nav pieņemami tas, kādā veidā Eiropas iestādes rēģē, saskaroties ar šo grūtību pilno periodu kādā no dalību valstīm. Kavēšanās jau ir radījusi negatīvas sekas, jo spekulantiem ir rīcības brīvība. Eiropas Savienībā mums tagad ir šaubas par dažu valstu gribu par Eiropas nākotni, un es negribētu, lai mēs aizmirstam, ka tā ir lielākā problēma, ar ko mums jāsaskaras kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Eh, tika pasvītrotas grūtības, kādas ir Grieķijas valdībai, kam jāpieņem nepopulāri lēmumi, radikāla izvēle jāizdara, un tas ir eh, lēmumi, tie lēmumi, kas attiecas uz miljoniem personu. Uh, Eh, un tas jādara līdz vasarai. Un turklāt jautājums ir par pašu mūsu Eiropas Savienības pamatu - solidaritāti. Ir nepieciešams, lai būtu iesaiste bez jebkādām spekulācijām. Gribu Mauro kungam atgādināt, ka Vācija neapšaubām ir viena no valstīm, kas ir guvusi vislielākos iegūmus no eiro ieviešanas. Un attiecības, eh, kas uh, pastāv tirgu, to apliecina neapšaubāmi jāpalīdz Grieķijai, un tas jādara Eiropas interesēs. Paldies! Paldies, Marinesku kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Eiropa Padome ar lielu entuziasmu uztvēra komisijas paziņojumu par stratēģiju 2020. Tas ir dokuments, kas pašlaik ir ļoti nepieciešams. Tieši tādā veidā mums ir jāizskata saturs ļoti uzmanīgi. Mums ir finanšu jautājums. Ja e, padomē ir jāprasa, lai komisija paskaidro finanšu budžeta resursus, kādā veidā tas tiks izmantots. Manuprāt, budžetu nevar uh, izstrādāt pirms kopējās lauksaimniecības politikas reformas un pirms uh, kohēzijas politikas izstrādes. Viens no pamatiem Eiropas stabilitāte, infrastruktūra, transports, enerģētika, un tas dokumentā pietrūkst. Runājot par infrastruktūru, uh, enerģētiku un transportu un sasaistē ar kaimiņu valstīm, Tas ir būtisks virzītājs spēks ilz, ilgstošai izaugsmai un nodarbinātībai, un tas Eiropas Savienībā var nodro, garantēt drošību, ko tā tik ļoti vēlas, runājot par enerģētiku un transportu. Šī iemesla dēļ es aicinu padomi prasīt komisijai šo būtisko jomu iekļaušanu stratēģijā 2020. Tas ir Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Podimata per due minuti. Paldies, Podimats kundze, uz divām minūtēm. Nu, paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums noteikti vajadzētu uh, Grieķijai teikt nomierinošus vārdus, lai tur valdošā situācija nomierinātos, bet joprojām eh, Eiropas Savienībā pastāv liela nedrošība šajā kontekstā. Rītdien sāksies samits un Domāju, ka valstu un valdību vadītājiem nebūs viegls uzdevums izskaust dažādas nepilnības un ķīviņus. Es zinu, ka Grieķijas valdība ir ieviesus patiešām ļoti smagus, striktus pasākums, lai eh, šo lietu savest kārtībā. Tas, protams, eh, Grieķijas pilsoņiem prasa nest liels upurus līdztekus joprojām ir ārkārtīgi augsts procentu likums aizdevumiem. Mēs, piemēram, iepazīstamies ar 5. marta rādījumiem. Ir dažādi spekulanti, kas šo uzskat par lielisku iespēju tikai raust lielu pēļņu, viņi uzliek augstus procentus aizdevumiem un beigu beigās viņi arī noved pie šādām krīzēm. Šodien mēs runājam par Grieķiju, varbūt krīt jums būs jārunā par citu valsti ja Eiropa padome vēlas tam pielikt punktu, tai ir jāatrod pietiekami efektīvs mehānisms, kas varētu uzlabot tautsēmniecības atveseļošanos un radīt izaugsmi. Eiropas komisijas priekšsēdētājs runāja par atbildību un solidaritāti, viņam pilnīgi taisnība. Abi jēdzieni ir jāiedzīvina, ja mēs visi atrodamies vienā saimē. Viena saime ir arī Eirozona, bet es nedomāju, ka kāds varētu apšaubīt Grieķijas uh, atbildības uzņemšanos par 100%. Mums vajadzētu Grieķiju atbalstīt. Pirms pusotra gada tirgos tirgi apdraudēja visu ekonomiku un beigu beigās to nospied uz ceļiem. Tagad mēs pieredzam to, kas notiek Grieķijā. Tagad ir pieprasīta solidaritāte, te jākļūst par pašsaprotam jēdzienu. Paldies! Grazie. Paldies! Tagad došu vārdu Švāba kungam uz pusotru minūtu, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Dargie kolēģi, e, ārkārtīgi daudz jau izteicās par Grieķiju, tādēļ es labprāt runātu par nākotni, par Eiropas 2020. gada stratēģiju. Eiropas komisija ir sagatavojusi patiešām nozīmīgu dokumentu, te ir pie, piedāvāts dažāds vadlīnijas, kas varētu vest Eiropas Savienību nākotnē. Dārgās kolēģis, dārgie kolēģi, tie kopīgie mērķi, kas ir konstatēti 2020. gada stratēģijā, ir jāsasniedz. Viena no lielākajām Lisabonas stratēģijas problēmām bija tā, ka mēs visi neturējām dotos vārdus, un tad mēs arī cietām. Tikai tad, ja visas dalību valstis šos mērķus īstenos, tos būs iespējams sasniegt. Ja padome šeit uzstājas kā tāda administratīvā padome, mēģinot visu raust un darīt pēdējā sekundē, nē, politisko lēmumu pieņēmējiem šie mērķi ir jāiedzīvina un jāpadara par realitāti. Un mums, eh, ko paveikt izdosies tikai tad, ja 2020. gada stratēģija tiks apaudzēta ar solidaritātes principu. Pirmām kārtām tas nozīmē, ka katram ir jāuzņems pašam sava atbildības daļa tajās jomās, kur kur valstīm ir viņu kompetences. Piemēram, mēs runājam gan par svārstībām darba tirgos, gan arī par budžetu politiku. Protams, tas nozīmē arī to, ka dalību valstīm ir jāizrāda solidaritāte, jāpasniedz roka vājākajiem, tiem, kas ir pakrituši un uh, nonākuši problēmās. Dargie kolēģi, tas mums izdosies tikai tad, ja Eiropas komisija uzņemsies līdera lomu un uh, Tad mēs varētu izvairīties no Lisabonas līgumā pieļautajām kļūdām, Lisabonas stratēģijā pieļautajām kļūmēm. Daudz tika runāts par sadarbības, koordinācijas stratēģiju, kas pilnībā izgāzās Lisabonas stratēģijas kontekstā. Es ceru, ka komisija atbalstīs parlamentu un mēs no šīm kļūmēm nākotnē izvairīsimies. Paldies! Eh, Onorevole Pākis vuole intervenire? Vai gribēja izteikties deputāts Pākis? Per la blue card. Scusate, allora la parola... Atvainojiet, un tādā gadījumā es dodu vārdu Lopesam Agilaram uz pusotru minūti. Todos... Eh, paldies, priekšsēdētāji. Man prāt, mēs visi apzināmies, ka 500 miljoni iedzīvotāju uzmanīgi sekos, ar neierastu uzmanību sekos Eiropadomēji, kas notiks šajā nedēļā. Un tā būs iespēja naklājā ar kompromisu paziņojumu izkļūšanai no krīzes un par paziņojumu par savu apņemšanos. Un izkļūšana no krīzes ir jāatspoguļo, veidojot šo stratēģiju 2020 kas ir ārkārtīgi nozīmīga sociālai izaugsmēji, ekonomiskai izaugsmēji, vidas, eh, vidas aizsardzībai no sociālā viedokļa, runājot par sociālo aizsardzību, par nodarbinātību un it īpaši runājot par līdztiesību. Es gribu to uzsvērt. Dokumentā, eh, kurā apņemšanās cīnīties par līdztiesību ir skaidri pausta, kā arī par Eiropas vadošo lomu cīņā pret klimatu pārmaiņām eh, un it īpaši atzīstot, eh, atzīstot eh, kaut vai nelielos eh, panākumus, kas ir gūti. Bet pat Eiropadomē ir jābūt ar skaidru Eiropas pozīciju, lai bū, veidotu ekonomikas uh, un budžeta stratēģiju atbilstoši monetārai savienībai. Uh, ir jāsagatavo veistījums ne Grieķijai vienai, šeit nav runa tikai par Grieķiju izglābšanu. Ir jāsagatavo Eiropas veistījums, kas uh, atspoguļotu vēsturisko, vēsturisko dziļumu, vēsturisko nepieciešamību atbalstīt visu eirozonu. zonu mēs esam, mēs esam uzsākuši jaunas institūcijas, mēs nedrīkstam kāpties atpakaļ šajā Eiropa domē. Paldies. Uh, pa, uh, paldies, un mēs pārējam tagad pie brīvā mikrofona procedūras. Katram runātājam ir viena minūte. Pirmais ir kafelku. Ja Kāslera šeit nav, tad vārds. Tad vārds eh, Luānai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Bene. Allora, diamo la parola. Tādā gadījumā dodam vārdu deputātām Kumo Stakos. Vai jūs esat šeit? Jā, esmu šeit priekšsēdētāji. Ir tiesa, ka mana valsts nav attīstījusies ekonomiski tā, kā varbūt eh, būtu bijis vēlams, bet Grieķija uzņemās savu atbildību. Grieķija nebūtu nav vienīga Eiropas monetārā savienības valsts, kas saskars ar šādām problēmām. Tā nav vienīgā valsts, kas ir saskārusies ar šīm briesmīgajām finanšu institūcijām, ne arī kas būtu kļūst par upuru spekulantiem. Tas, kas notiek ar Grieķiju, notiek arī ar Eiropu. Monetārā savienība. Uh, tiek, eh, var tikt eh, izkropļota, ja nebūs solidaritāte. Ik viena krīze nāk ar pārmaiņām, un tādējādi eh, tomēr no ik vienas krīzes Eiropa var izkļūt stiprināt, un Grieķija varētu būt par šo pārmaiņu karogu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka spekulanti piepild savas kabatas. Paldies, un nākamais runātājs Tabāti. Paldies! Es urdu komisiju un padomi neaizmirst eh, to, ka īstenojot 2020. gada stratēģiju, ir arī citas labas politikas vadlīnijas, piemēram, kopējā lauksaimniecības politika, kohēzijas politika, kas ir sev pierādījušas uh, darbībā. Šīs ir politikas vadlīnijas, kas varētu mums palīdzēt īstenot 2020 stratēģiju. Žēli, ir ļoti žēl, ka no komisijas uh, darba materiāla uh, šies nodaļas ir pazudušas. Ungārijā mēs uzskatām, ka tieši šīs politikas jomas ir jāiekļauj 2020 stratēģijā. Tāpat ir jāizvairās no nepilnībām enerģētikas jomā. Jaunā stratēģija nedrīkst aizstāt godīgas debates par budžeta politiku, budžeta ietvaru un uh, kohēzijas politikas reģionālo dimensiju arī vajadzētu skaidrāk uzsvērt. Paldies! Un tagad uh, došu vārdu Teurera kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, diskusijas par eiro, par Grieķiju pēdējo dienu laikā ir bijušas ļoti aktīvas. Es vēlējos pateikt, ka man bažas rada tas, ka 40% no Vācijas pilsoņiem tagad saka, eiro ieviešana bija kļūda. Tas mani satrauc, jo valūtas ieviešana nav vienvirziena iela. Tas ir integrācijas process, ko nevar pagriezt uz atpakaļ. Ja mēs runājam par to, ka eiro ir jābūt tieši tikpat stabilam kā kādreiz Vācijas markai, mums šie kriteriji ir jāievēro. Un es esmu pārliecināts, ka Eiropā ir jāorganizē diskusijas par sociālo tirgus ekonomiku, par tā jā, valdošajiem noteikumiem. Mēs nevaram runāt par to, ka uh, Vācijai ir jāsamazina savu konkurētspēju. Nē, pārējām valstīm ir jātiek līdz Vācijai, lai mēs visi būtu startautiskajā līmenī konkurēt spējīgi un veiksmīgi. Tādēļ ir jābūt diskusijām par sociālā tirgus ekonomiku Eiropā. Paldies! Grazie. La parola all'onorevole Lunacek per un minuto. Lunacek skundze vienu minūtu. Danke, Frau Paldies, priekšsēdētājs kundze. es varu piekrist visiem tiem, kas vēlējās spēcīgāku Eiropas integrāciju, sevišķi ekonomikas jomā. Un uh, Mums par to ir jārunā nevien samitā, bet arī padomē ikdienā. Kolēģis teica, ka uh, valstīs uh, uztvere nav tāda viennozīmīga. Jāņem vērā, ka piedzimstot Eirozonai, eh, tika pieļautas kļūmes dzemdību laikā. Mums vajadzēja izveidot arī kopīgu ekonomikas politiku, nevis tikai kopīgu monetāro politiku. Tā bija lielā kļūme, ko mēs pieļāvām. Jārunā par veselo saprātu. Ja mēs runājam par solidaritātes fonda ierīkošanu, lai uh, palīdzētu Grieķijai, tas ir loģiskais saprāts. Un jāpadomā arī par procentu likumu samazināšanu. Un eh, šajās debatēs par maz tika minēts kāds aspekts. Grieķijai arī daudz kas ir jāpadara jādara. Vajadzētu samazināt izdevumus militārajā jomā. Eiropas Savienības dalība valsts, kas 4% no IKP izdod militārajā jomā, iepērk eh, ieročus no Vācijas un Francijas un citām valstīm. Tas mums nav nepieciešams Eiropas Savienībā, un tur var ietaupīt. Paldies! Grazie. La parola all'onorevole Bafton per un minuto. Bafton kungs, vienu minūtu lūdzu. Uh, thank you, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlējos runāt par to, ka mēs neguvām panākumus šodien. Gandrīz katrs no runātājiem šodien runāja par Grieķiju un par krīzi Grieķijā. Un Barozo kungs pats sākumā, pašā sākumā teica, ka divu dienu samitā šis jautājums pat nav iekļauts darba kārtībā. Nu vienkārši neticami. Visa pasaule uz mums lūkojas, viņi skatās, kas šeit notiek. Un ko mēs te darām? Mēs mēģinam notušēt, noslēpt faktus, ka šis projekts ir izgāzies. Tas katru dienu tiek sašķelts apšķobīts aizvien vairāk un vairāk. Mēs dzirdējam, ka Vācijas deputātiem nepatīk šī situācija, bet varbūt vajadzētu uzklausīt arī Grieķijas pilsoņus. Varbūt viņiem vajadzētu sarīkot referendumu un paust savu balsi skaļāk. Varbūt viņi vispār vairs negrib būt Eirozonā. Man vienkārši riebis klausīties šīs daudzās runas, ko jūs te paudāt. Katrai dalību valstī it kā vajadzētu skatīties pašai uz sevi, sakārtot savu iekšpagalmu. Grieķija sastopas ar problēmām, līdzīgas problēmas ir Itālija Itālijā, Spānijā, un drīz šis karusels sāks griezties aizvien ātrāk. Mums ir jāsāk rīkoties. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Brons per un minuto. Bronsa kungs, vienu minūtu lūdzu. Thank you, Madam President. The Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas, ka Grieķija ir sastapusies ar problēmām eirozonā, tas nav nekāds izņēmums. Tas, ka tik lielā teritorijā tiek izmantot viena valūta, eh, rada problēmas. Valūtas vērtībai noteikti vajadzētu atspoguļot valsts ekonomikas līmeni. Ja samazinās ekonomiskā izaugsme, tad, protams, rodas valūtas kursa svārstības, rodas recesija un eh, valūta kļūst aizvien nestabilāka. Mums ir jāpadomā par to, kas notika Grieķijā. Ja viņi būtu uh, pareizi izmantojuši sev dotās iespējas, viņi būtu pieredzējuši ekonomisko uzplaukumu. Mēs piedzīvojam milzīgas problēmas. Grieķijas grūtības ir tādas, ja Eh, tā samazinās valūtas vērtība, ja tā tiks devalvēta, tad noteikti paaugstināsies arī parāda lieluma. Mums vajadzētu arī brīdināt tās valstis, kas ir ārpus eirozonas, eirozonas jo vienkārši, ja viņas vienā brīdī tajā iestāsies, tad no tās vairs nekad nevarēs izkļūt un arī no problēmām nevarēs izvairīties. Paldies! Eh, Paldies, nākošais runājas Flašikova uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, eh, ministra kungs, eh, vice priekšsēdētāji. Es runāšu īsi, jo lielākā daļa ir pateikta. Mans viedoklis ir tāds, ka situācija, par kuru mēs runājam eh, pēdējo mēnešu gaitā par eh, Grieķiju, jā, nebūtu nav unikāla. Un šķiet, ka mēs eh, tuvojamies domāju, ka mums ir nepieciešama jauna pieeja stabilitātes un izaugsmes paktam. Vai nu mēs uzstāsim uz to, ka līgums jārespektē pēc burta, vai arī e, mēs nonāksim pie tā, ka stabilitātes pakts ir jākoriģē, un mums šīs korekcijas ir jāveic tādā veidā, kas dod mums iespēju paturēt spēkā e, izaugsmi un stabilitāti ne tikai Eirozonas valstīs, bet arī tādā veidā, lai ne Eirozonas valstis varētu pievienoties Eirozonai bez tā, ka tiek izmantoti struktūra fondi šajās valstīs. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole. Yes, un nākošais runātājs Odī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Viens novērojums un trīs priekšlikumi novērojams. Es nesaprotu, kāpēc va, eh, Eiropa tos priekšstādātājs Van Rampojs eh, nav tik klāt tik svarīgā sanāksmē. Es domāju, ka viņš būtu varējis būt klāt. Un trīs priekšlikumi Grieķijas atveseļošanās plānam vidē termiņā es atbalstu Danielu Konbenditom, kur tika atkārtot pavisam nesen Eiropas Savienība varētu eh, noslēgt paktu ar Turciju, lai nokārtotu Kipras Turciju. Mēs varētu palīdzēt Grieķijai divos IKP punktos. Otrais punkts par finanšu plānu plānu, jums nav instrumentu. Kāpēc Eiropas Savienība bez finanšu saistībām nedod iespēju, eh, nesniedz savu atbalstu, lai varētu mazināt eh, eh, mazināt procentu likmi. Tālāk nepareizās pārskati. Ne tikai Grieķijā ir nepareizi pārskati. Mums ir jāveido postenis, kas nodrošinātu mūsu rīcībā skaidrus pārskatus no visām dalībvalstīm. Paldies, un man ļoti žēl, bet ir vēl citi kolēģi, kuri grib izteikties šajā brīvā mikrofona procedūrā, un mēs nevarēsim dot viņam vārdu, bet tagad ir jādod vārdu komisāram Šerkovičam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Pirmām kārtām vēlējos teikt, ka mani, uz mani ļoti dziļi iespēja atstāja šī solidaritātes izrādīšana un eh, daudz no runātājiem runāja arī par atbildības uzņemšanos. Tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams šajā brīdī. Ir eh, skaidrs, ka Eiropas problēmai ir nepieciešams Eiropas risinājums. Es eh, dažreiz brīnos, vai mēs nesam gūši pietiekam daudz mācību. Uh, kādas sekas varētu būt mūsu rīcībai, ja mēs neiz, nerastu uh, eiropeiskus risinājumus eiropeiskām problēmām. Un mums vajadzētu uh, pret šīm problēmām cīnīties kopīgi. Ir jāsaprot, ka mēs neesam tikai tāda valstu grupa, mēs esam Eiropas saime, un ja kādam no saimes ir problēmas, tad pārējiem jāsteidzas palīgā. Komisija ir gatava nākt klajā ar instrumentu, kas sniegs koordinātu palīdzību Grieķijai, un tas būs pilnīgi pilnībā savietojams ar Eiropas Savienības likumdošanu. I, domāju, ka tas ir iespējams. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem par pausto atbalstu 2020 stratēģijai. Es nenogurstoši varu atkārtot, cik ļoti no mums pilsoņi sagaida līderu lomas uzņemšanos, lai mēs varētu uzlabot savu veiktspēju, un viņi ir gatavi mums sekot tad, kad mēs viņus vedīsim ārā no šī krīzes purva, un viņi sagaida pamatotas vidējā termiņa stratēģijas. Mūsu partneri ASV ASV, Ķīna un Indija jau kaut ko dara lietas labā. Mums ir pienācis laiks lēmumu pieņemšanai. Es rūpīgi klausījos uh, tajos kolēģos, kas runāja par labākas pārvaldības nepieciešamību. Daudz arī runāja, ka ir jāuzlabo monetārā un ekonomiskā uzraudzība. Mums savs darbs ir jāveic efektīvāk, ievērojot stabilitātes un izaugsmas paktu noteikumus. Tieši tas uh, tagad ir komisijai uh, prātā un mēls galā, un mēs nākam nāksim ar konkrētiem priekšlikumiem ļoti drīz. Uh, Jūs eh, arī atbalstījāt eh, to, ka komisijai ir jāizstrādā ļoti stingri un konkrēti mērķi rītdienas Eiropadomas secinājumos. Ir jārunā par vidējā termiņa stratēģiju un ir jābūt nepārprotamiem indikatoriem, kur mēs dodamies un kādi mērķi ir jāsasniedz. Komisija vēlas piedāvāt šādus konkrētus mērķus un es ceru, ka Eiropadome pēc ceturtdienas un piekdienas samita tos pieņems. Mums ir nepieciešama augstāka nodarbinātības rādītāji, ir jābūt eh, labākam dzimumu līdzsvaram, ir jāinvestē zinātnē, attīstībā, izglītībā un skaidrāks par skaidru ir tas, ka mums ir jācīnās pret nabadzību. Tieši tādēļ komisija uzstāja, ka solidaritātei ir jāpastāv, mums ir jāuzņem sava atbildība, ir jāizstrādā konkrēta stratēģija Eiropai un Eiropas pilsoņiem. Tagad vēlējos paust savus cerības, ka tā pozitīvā gaisotne, kas valdīs šajā zālē, uh, vārdi, kas tika minēti par labu solidaritātei, pārvērtīsies realitātē un arī atspoguļosies mūsu līderu secinājumos rītdien. Paldies! Eh, paldies komisāra kungam, un tagad vārds ministram Lopesam Garigo, Garido kungam. Eh, eh, paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis bija ļoti svarīgas debates, debates par tēmatu, kas ir Eiropas interešu pašā centrā, tas ir Grieķijas tēmats, taču papildus tam e, e, kopumā tā ir Eiropas ekonomika un e, debatēs, kurās piedalās arī padomi, es pārstāvu šeit padomi, un debatas par Grieķijas tēmatu, kas tiek jautājums, kas ir visvairāk apspriestais par šo jautājumu. Eh, padomē ir pilnīgi skaidras eh, pozīcijas. Eiropa ir ekonomisko politika inte, integrācijas pasākums. Mūsu eh, ekonomikas ir integrēts. Otrkārt, Eiropa ir balstīta uz solidaritāti un ar spēcīgu sociālo saturu. Un treškārt, Eiropa ir ekonomiska, ekonomikas un finanšu stabilitāte. Visas trīs Eiropas raksturojumi uh, E, ir skaidri iesaistīti un ietverti Grieķijas jautājumā. Un šī iemesla pēc visi trīs, visas trīs formas, kādā Eiropā izpaužas, ir jāņem vērā un tam ir jāuzpaužas arī. Arī tajā deklarācijā, kas tika pieņemta 11. E, fe, februāra padomas deklarācijā, un arī deklarācijā, kurā ir runāts par solidaritāti un ap, e, absolūtu politisko e, iesaistīšanos e, nu, un ekonomisko iesaistīšanos konsolidējot finanšu un ekonomisko stabilitāti. Šīs nedēļas Eiropadome ir Tieši tāpat kā 11. februāra Eiropadoma tiks runāts par stabilitātes nodrošināšanu, un no šīs Eiropas padomas tiks sniegts spēcīgs politisks vēstījums par Eiropas Savienības ekonomikas valūtas stiprināšanu un tādējādi solidaritātes stiprināšanas vēstījums. Uh, lai gan iespējams atsevišķi eiroskeptiķi sagaida izgāšanos. Tomēr tādas nebūs fiasko nebūs, bet tiks apstiprināta politiska apņemšanās Eiropas Savienības un Eirozonas iekšēnā. Turklāt mēs esam paredzējuši eh, domāt par pasākumiem īsā, vidējā, ilgā termiņā un uh, apspriest koordinētas izkļūšanas no krīzes iespējas, paredzēt fiskālus stimulēšanas, lai varētu nodrošināt ekonomikas atveseļošanos un par, objekti, par mērķiem ilgākā termiņā par eh, teritoriālās, ekonomiskās, sociālās kohēzijas metodēm, par solidaritāti un par jaunām eh, eh, pāraudzības formām, atšķirīgām no Lisabonas stratēģijas. Ekonomisko, politi, politisko, sociālo jautājumu koordinēšanā neietilp Lisabonas stratēģijā, tāpat arī uzraudzības un kontrolas uh, eh, jautājumu. Tāpat nebija iekļautie Lisabonas stratēģijā. Pamudināšanas pasākuma ar eh, struktūra fondiem arī neietilpa Lisabonas stratēģijā. Tāpēc es domāju, mēs esam spēruši ļoti svarīgu soli uz priekšu. Un uh, tagad priekšsēdētājs gribētu atsaukties uz Garsies Margaļo uzstāšanos. Uh, E, kas tika e, tieši adresēts Spānijas prezidentūrai, kritizējot to, kādā veidā tā vada Eiropas Savienību. Garsiem ar gaļo kungs vēlos sacīt, ka Spānijas prezidentūra Eiropas Savienībā un padome sadarbojas cieši koordinējot savu darbību ar kopienas metodi, Eh, sadarboties ar Van Rompēju kungu, Eiropadomas priekšsēdētāju, ar komisiju, ar parlamenti cieši sadarbojoties, lai sasniegtu visbūtiskākos mērķus. Jūs atsaucāties eh, konkrēti uz ekonomikas jautājumu. Es gribētu jums uzdot jums jautājumu, vai jums šķiet, ka pieņemt lēmumu, kā, tiks pieņemts Eiro, kā tika pieņemts Eiropadomē, eh, piedaloties padomas prezidentūrai pār Eiropas politisko apņemšanos ar, par finanšu stabilitāti Eirozonā ir slikta pārvaldība. Vai jums šķiet, ka tas nenozīmē vadīt Eiropu? Vai, vai e, šīs nedēļas Eiropadome neatiec uz Eiropas e, vadību un pārvaldību? E, par, pārvaldību, kas ir pamat elements, vai jums šķiet, ka E, Eiropadome nav atvērta parlamentam sarunām par stabilitātes paktu. Margaļo kungs, es gribētu, lai jūs sadarbotos ar šo prezidentūru, lai mēs maksimāli drīz varētu e, panākt e, vienošanos ar padomi, lai varētu pieņemt pozīciju, piemēram, hedge fondu direktīva, kas mums ir jāpieņem. Mēs vēlamies to pieņemt Spānijas prezidentūras laikā. Tāpat arī man šķiet, ka vadīt Eiropas Savienību nozīmē sadarboties ar komisiju priekšlikumos, ko sagatavo eh, komisija attiecībā uz 137. Lisabonas līguma panta piemērošanu, kā arī vadīt Eiropas Savienību, lai būtu vispārīga politika izkļūšanai no krīzes, no parādu jūga un lai varētu risināt sociālās nepieciešamības, risināt krīzes radītos jautājumus un problēmas un aizsargāt visvieglāk ievainojamās iedzīvotāju grupas un lai mēs varētu atgriezties pie Lisabonas līguma parametriem. Tas nozīmē vadīt Eiropas Savienību ar komunitārām metodēm vadīt, taiskaitā un noturēt Eiropadomu šīs nedēļas beigās, lai varētu solidarizēties ar Grieķiju, Grieķijas tautu un ar Eiropas Savienību. Paldies, paldies, ministra kungs. Eh, ne, diemžēl jūs nevarat izteikties izmantojot zilo kartiņu. Šis, eh, š, E, šis pasākums ir paredzēts tikai uzstājoties deputātiem, nevis tad, kad uzstājas ministrs.